Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Vispirms man ir dažas tehniskas piezīmes. Ārābu tulkojums būs dzirdams uh, eh, 25. kanālā. Dear colleague, dear guests. Dārgie kolēģi, viesi, man ir liels prieks uh, laipni sveikti jūs šajā konferencē izprast politisko islāmu. Es uh, priecājos par to, ka šeit ir uh, eh, Pjērs Imons, Eiropas ārējās darbības dienesta izpildu direktors, kurš arī izteiksies šajā konferencē. Šodien mūsu eh, viesi ir no Af no Ziemeļāfrikas reģiona, kas kopš 2010. gada 10, 2010. gada decembrī piedzīvojis būtiskas pārmaiņas. 2011. un 2012. gadā notika vēlēšanas uh, Marokā, Tunisijā, Eģiptē pie varas nāca islāmistu partijas, kuras vēlas spēlēt būtisku lomu. Kaut arī pārējais process nevienmēr bijis glūds un daudzi novērotāji. Nu, pat runā par islāmistu uzvaru pēc arābu pavasara. Tomēr man liekas, ka tas ir nedaudz vienkāršots skatījums. Tomēr pārējais process ir jārauga plašākā gaismā. Nākamā pakāpe ir iestāžu konsolidācija, stiprināšana, kas ir vēl izaicinošāks process. Ir nepieciešamas politiskās reformas, kuras uh, īstenos islāmskās valdības un eh, tās vērtēs cilvēki. Islāmiskajām pārtijām būs jānogaida arī vēlētājs spriedums nākamajās vēlēšanās, un tas ir vissvarīgākais. The... Mhm. Vissvarīgākais ir demokrātija un tiesiska valsts. Tiesiska valsts, ievērojot valstu realitāti, nozīmē to, ka ir jāatrod eh, līdzsvarota sistēma lai etniskajām un reliģiskajām grupām būtu līdztiesīgas eh, tiesības piedalīties eh, valsts un eh, sabiedriskajās norisēs. Valstīs, kurās ir liels islāma vairākums. Demokrātiskā sabiedrībā un valstī šodienas opozīcija ir rītdienas valdība. Un, ja tādas iespējas nav, tad tā nav demokrātija. Vēlēšanas pašas par sevi nedod uh, šādu iespēju dažādu procedūru dēļ un vīdes dēļ, visu apkārtējo kopumu dēļ. Ja tas nav iespējams, tad tā nav demokrātija. Varbūt tā izmanto demokrātijas uh, noteikumus un tehnikas, tomēr tā nav demokrātija. Un es domāju, ka tikai tādā veidā demokrātija brīvā sabiedrībā var nodrošināt stabilitāti. Eiropas eh, Savienības kļūda bija tā, ka mēs uzskatījām, ka demokrātija eh, balstās tikai uz noteikumiem, rezultātu mēs zinām. Un gūtā mācība ir tāda, ka stabilitāte uh, nav mm, demokrātijas noteikums, bet uh, demokrātija rāda stabilitāti. Domāju, ka mēs klasiski redzējām, kā ir iespējams pavirzīties uz priekšu. Vai mēs varam redzēt, ka visas uh, pārtīs ir apņēmušās ievērot uh, demokrātijas noteikums? Uh, Iespējams, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet eh, demokrātijas uzvara nav garantēta. Institūciju izveide ir eh, svarīga. Manuprāt, eh, vienkāršots ir arī vērtējums, kā arābu pavasaris ir beidzies. Visur ir nepieciešams laiks, lai izveidotu demokrātiskas institūcijas un prakses un sasniegtu konkrētus rezultātus. Ir dažādi veidi, lai sasniegtu šādu demokrātiju. Tunisijā un Ēģiptē tas ir noticis revolūcijas ceļā bet ma Mar Marokā, piemēram, monarhija mēģina kļūt par konstitucionālu monarhiju. Mēs nezinām, kurš ir labākais ceļš, kas sniegs labākos rezultātus, bet abām metodēm ir jāsniedz mūsu atbalsts, ja vien tas tiek lūgts, lai pavirzītu uz priekšu demokrātisko attīstību. Es domāju, ka šajā, šajos apstākļos ir jāuzdod ne tikai konstitucionāli un institucionāli jautājumi, bet arī jautājumi ar sociālu iekrāsu. Arābu pavasaris Ēģiptē bija personiskās brīvības un maizes jautājums. Un uh, pavisam līdzīgi tas bija dažādu revolūciju laikā centrālajā un austrum Eiropā. Manuprāt, varbūt atšķiras apstākļi, bet uh, virzība ir tā pati. Eiropas uh, Savienībai par spīti dažādām atšķirībām ir uh, bagātīga pieredze Čehijā, Polijā uh, par to, kā nonākt uh, pie pārmaiņām, reformām, kur ir iespējams izmantot. Šodien mēs runāsim par islama ietekmi uz politiku, un reizēm ir, ir teikts, ka islams un demokrātija nevar sadzīvot, bet, manuprāt, tas ir nepareizi. Es uzskatu, ka tas ir iespējams, un tam ir arī piemēri. Tāpēc mums nevajadzētu padoties, jo es nepiekrītu šādai situācijai, kur mm, nepastāv ticība nākotnē. Ja mēs turpināsim sadarbību un dialogu, un ja pastāvēs iespēja turpināt dialogu ar šīm valstīm, tad es domāju, ka ir iespējams e, virzīties pareizajā virzienā. Tāpēc es e, aicinu mūs e, uzzināt ko vairāk par šo situāciju un to, kā mēs varam palīdzēt. Es ceru, ka Šī konference palīdzēs stiprināt Eiropas Savienības un tās dienvidu kai, kaimiņu valstu attiecības. Paldies mūsu partneriem, kas piedalās šajā konferencē, kas mūs rosināja not, noturēt šādu konferenci, Carnegie Europe uh, fondam. Un tāpēc es uh, gribētu dot uh, Kārnegi Jura pārstāvim vārdu īsiem ievadvārdiem. Liels paldies! Man ir liels prieks šeit redzēt tik daudz draugu un pazīstamu seju, kā arī kolēģi. Kad 2006. gadā Kārnegi izveidoja tuvo austrumu biroju Beirutā, lai palielinātu mūsu organizācijas darba spēju šajā reģionā, uh, Mūsu doma nebija koncentrēties uz eh, to pašu, ko darīja visi citi, proti vidēja austrumu miera procesu. Mēs vēlējāmies uh, pievērst uzmanību pārējai uz demokrātiju Arābu pasaulē. Un 2008. gadā cilvēki par to smējās. Viņi teica, ka jūs uh, neieguldat naudu prātīgi, bet uh, redzat, kā lietas ir mainījušās. Kārnegī Beirutā un arī uh, kolēģi Vašingtonā ir modušies un sākuši strādāt eh, divus gadus pēc tam, kad ir notikušas arābu revolūcijas un sākušās reformas. Mēs esam lielā mērā ietekmējusi, lielā mērā ietekmējuši šo procesu un mēģinājuši saprast notikums. Sākotnējā Kārnegija stratēģija bija nelikt rietumniekiem runāt par arābu pārejas demokrātiku, bet uh, likt uh, analizēt to, skaidrot. Un šīs dienas konferences ir tā rezultāts. Mēs lēmām uzklausīt uh, politiskā islāma un tā daudzo nianšu balsis, aicināt uh, šos pārstāvjus uz Briseli un pastāstīt uh, par saviem uh, uzskatiem plašākai sabiedrībai. Kārnegi Europe un daudzas citas institūcijas jau no paša arāba pavasara sākuma aktīvi interesējās par to, kas notiek un kā uz to reaģēt, un mēs joprojām esam šajā procesā. Šobrīd mēs uh, rīkojam konferenci Eiropas parlamentā, rītdien Egmonta pilī. Uh, par jūsu varu, par jūsu stratēģijām, par jūsu nākotni. Vakardien sanāksmes uh, ievadaļā jau kļuva skaidrs, ka ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kur ir iespējams uh, uzlabot zināšanas. At atmosfēra bija ļoti draudzīga. Un tas iedvesmo mūs uz diskusijām. Es domāju, ka šodien mēs eh, būsim redzami un dzirdami arī šajā telpā, un es aicinu visus aktīvi piedalīties šajā diskusijā. Man daudz nekā cita vairs nav ko teikt. Gribēju tikai pateikties kolēģiem, Egmonta institūtam, Šveices valdībai, pateicoties eh, kuras ļoti bagātīgiem finansējumam. Uh, Uh, šī konference varēja notikt, kā arī Eiropas parlamentam par to, kas palīdzēja mums sastādīt uh, šo lielisko darba kārtī, piedāvāja šo lielisko vietu un telpu un uh, ļauj norisēt šīs dienas diskusijām. Es ceru, ka mēs varam sākt un ievadvārdiem došu vārdu Pjēram Vimonam. Liels paldies! Thank you very much! Liels paldies! Es domāju, ka Man jāatvainojas par to, ka nepieminēju Šveices valdību. Es esmu ļoti pateicīgs par šo sadarbību un tas ir labs uh, piemērs nākotnes sadarbībai. Un tagad došu vārdu Eiropas ārējās darbības dienesta izpildu direktoram Pjēram Vimonam. Lielas paldies, ka esat šeit. Vārds jums. Thank you, thank you very much, Elmar. And, um... Lielas paldies, Elmar. Liels paldies, Jan, par brīnišķīgajiem vārdiem. Man ir liels uh, prieks par to, ko tu teici. Šī konference ir uh, laba iespēja uzklausīt mūsu draugus un partners no ārābu pasaules, un, un tāpēc es uh, nerunāšu pārāk ilgi. Es gribēju pateikties Elmār tev par ielūgumu un gribēju uzsvērt divus vai trīs punktus pirms mēs sākam dialogu ar kolēģiem no vidusjūras otra krasta. Un, e, principā, es gribēju pieminēt trīs lietas. Pirmkārt, es uzskatu, ka šajā laikā, kad e, mēs saskaramies ar grūtībām, kas saistās ar arābu pasauli, ir jāsaprot, e, ko nozīmē pārējais process, kā mēs visi zinām, tas ir brīdis starp vēlēšanām un lielajām cerībām, ko modina šīs eh, vēlēšanas, kā arī valdību grūto uzdevumu sapni pārvērst par īstenību. To nav iespējams īstenot eh, bez grūtībām. Tas ir jāapzinās un ir jāapzinās arī tas, ka vienmēr tas būs grūtāk nekā uh, var sagaidīt pārvaldība un uh, valdību pārējais periodi ir uh, pieredze, ka mēs visi esam gājuši cauri. Bieži tas saistās ar nedrošību, tas var saistīties arī ar nestabilitāti, un uz to ir jāraugās gan no to valstu redzes punkta, kur notiek pārēj, gan arī no ārpuses. No iekšpuses mēs visi zinām, uh, ir redzamas uh, grūtības uh, opozīcijas darbībai, dažādiem sociālajiem partneriem. Problēmas saistās arī ar uh, sabiedrības viedokli un protestētājiem ielās, Un arī šeit jāteic, eh, tas eh, nav nekas pārsteidzošs, ja mēs paraugāmies, kas var notikt tik vienā no mūsu valstīm, kad mēs saskaramies ar grūtiem posmiem demokrātiskajā procesā. Reizēm nedaudz ir vērts pakavēties vēsturē, lai saprastu, par ko mēs runājam, un ir jāsaprot arī tas, ka demokrātija ir veikusi evolūciju. Parasti tā sākas ar vēlēšanām, bet pēc tam nāk dažādas grūtības, ar kurām visiem ir nācies saskarties. Piemēram, sieviešu balss tiesības. Un valstī, kurā es, kuru es pazīstu vislabāk, balss tiesības sievietēm tika piešķirtas tikai 1945. 85. gadā, manuprāt, eh, eh, tas eh, ir pārsteidzoši. Tālāk ir arī sekulāri jautājumi, jautājumi, kas saistās ar reliģiju, ar tieslietu sistēmu, ar sociālām lietām. Un pat šobrīd eh, tas, kas notiek Eiropas demokrātijās, tas, kā mēs cīnāmies ar finanšu krīzi un tas, kā mēs uh, spriežam par taupības pasākumiem, arī te novērotāji mums stāsta, ka demokrātiskie procesi un noteikumi stāj, ra, sastopas ar izaicinājumiem. Demokrātijas process vienmēr ir process attīstībā, un tas atrod spēkus pats savai atjaunotnei. Uz pārejas posmu var raudzīties kā uz ļoti interesantu posmu, sarežģītu. Uh, Tomēr tas ir jāiziet, tam ir jāiziet cauri, ja jūs vēlaties uh, situācijas stabilizāciju. Es domāju, ka uz to var arī raudzīties no malā stāvētāja pozīcijas, un te zināma loma ir ES dalību valstīm. Pastāv iespēja raudzīties uz arābu pavasara notikumiem, apšaubot to, kas notiek, uh, uzdodot jautājumus par to, kas ir politiskais islāms, un tieši tāpēc uh, šodien būs vēl jo interesantāk uzklausīt kolēģis, kas pārstāv ārā pasauli. Tomēr nav nekādu šaubu, ka ir nepieciešams skaidrot arī mūsu politisko viedokli un mūsu politisko pārtiju uzstādījums. Otrs punkts, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka pārējais procesu ir jāvērtē izmantojot ilgtermiņa redzējumu. Kā es teicu pirms dažām minūtēm, ceļš uz uh, dziļāku demokrātiju, uz demokrātiju, kas aptver uh, dažādas struktūras un uh, visas demokrātijas sastāvdaļas, nenozīmē tikai to, ka ir nepieciešamas vēlēšanas, ir nepieciešams daudz vairāk, kā jau es to teicu iepriekš. Ir jāsamierinās ar faktu, ka ceļš uz padziļinātu demokrātiju ir garš. Un kā jau es iepriekš teicu, vēlēšana tiesības uh, sievietēm un tam līdzīgi, bet eh, te ir iespējams minēt daudz piemēru. Ir jāiziet cauri dažādiem posmiem, un uh, tas uh, vienmēr ir jāpatur prātā. Bet es domāju, ka tam nevajadzētu liekt mums uh, uzsākt diskusijas. Mēs jau ne tikai kritizējam par to, kas notiek, bet mēģinam saprast, kas tieši notiek. Vērtējot to no ilgtermiņa perspektīvas, izskatās, ka mēs esam gara procesa sākumā. Un, manuprāt, ir jāveic nošķīrums starp divām lietām. Risinājums uh, šo valstu iedzīvotājiem būs uh, ilgs uh, ceļš un nevajadzētu būt pamācošiem un uzpūtīgiem mācot arābu um, pasauli, kā ir jāveido un jāīsteno demokrātija, bet eh, mūsuprāt šajā diskusijā mums ir tiesības uzdot jautājumus, lai mēs varētu labāk saprast notiekošo, un tad, ja, ir, ja tas ir iespējams, ir jāmēģina apmainīties arī ar viedokļiem, jāpastāsta par mūsu pieredzi, ko esam darījuši mēs, un eh, tikai šādā auglīgā eh, dialogā, kuru mēs visi vēlamies, var. Vēra nonāk pie labiem rezultātiem. Šīs jaunās tendences ceļā uz demokrātiju ir jāvērtē no pareizā redzes punkta, īstajā kontekstā. Arābu pasaules, sabied, pasaules sabiedrība šobrīd eh, pārdzīvo izmaiņas un ne tikai ekonomiskas, kaut arī mēs zinām, ka ekonomiskās problēmas ir ļoti būtiskas. Uh, Es uh, domāju, ka tur parādās arī dziļākas uh, tendences, piemēram, izglītība, cīņa pret analfabētismu, tas, ka jaunā paudze kļūst aizvien izglītotāka un tāpēc uh, meklē labākus uh, dzīves apstākļus, labāku darbu, un cīņa pret bezdarbu kļūst uh, aizvien svarīgāka. Uh, nekā jau kad iepriekš. Bet kas notiek, piemēram, ar dzimstības rādītājiem? Šeit daudzās valstīs parādās uh, pārmaiņas, dzimstība samazinās un parādās jauns ģimeņu modelis. Tradicionālais modelis Arābu valstīs uh, ievērojamā mērā mainās. Un ja jūs paraugāties uz šo faktu kopumu, tad uh, attīstības tendences eh, šķiet interesantākas un, protams, arī daudz sarežģītākas, jo pārmaiņas, eh, kas notiek šajās valstīs, nemaz nav tik atšķirīgas no tām, kuras mēs eh, vērojām Eiropā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Tas ir jāņem vērā. Un te es nonāku pie sava trešā komentāra Es vairāk nekā jau kad iepriekš ir jābūt uh, apņēmīgai uh, mēģinājumā saprast, kas notiek arābu pasaulē. Varbūt reizē mums ir šaubas par to, kādā virzienā notiek attīstība, tomēr ir svarīgi, lai Eiropas Savienība mm, cieši sekotu šiem notikumiem, šīm attīstības tendencēm. Uh, Mans kolēģis Kristiāns Vergērs uh, rītdien par to pastāstīs uh, plašāk, par to, kādu atbalstu līdz šim mēs esam snieguši pilsoniskajai sabiedrībai uh, vēlēšanu procesā. Un, manuprāt, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna to turpināt ar atbildības sajūtu, ar vēlmi uzklausīt un saprast to, kas tiek teikts ar uh, iecietību un gatavību dialogam. Manuprāt, tas ir visbūtiskākais. Es uh, ceru, ka šīs dienas konference būs labs uh, sākums un pirmais solis šajā virzienā. Bet tā es likšu punktu, manuprāt, esmu runājis jau pārāk ilgi. Paldies, Pjēri, par šo runu. Tā bija ļoti noderīga, lai sāktu šo konferenci, un tagad es došu vārdu Jose Ignacio Salafranka Sančes Nēra kungam, jo eh, nevienmēr ir lietderīgi, ka visu sanāksmi vada viens priekšsādātājs, tāpēc viņš eh, pārņems sanāksmes vadību un vadīs pirmo diskusiju pāneli. Eh, Labdien! Labdien, priekšsādātāji! Šorīt mums ir tas gods pieņemt dažādus viesus. Šubanī kungu no Marokas, kas ir ministrs Darderī kungs strādā Ēģiptes parlamentā, ārlietu komitejā un pārstāv tur taisnīguma un attīstības partiju. Un Ulgana kungs ir referents, kas um, tad pārstāv mūs. Un pēc pirmās paneļa diskusijas mēs izdarīsim kopsavilkumu. Um, kā sacīja Elmārs Broks un arī Pjērs Vimons uzsvēra, ka svarīgs ir ne tikai zināšanas un zinātība, kaut gan logos nozīmē zināšanas, bet būtiski ir arī apzināties, kāda nozīme ir dialogam, kas var ļoti daudz sniegt ļoti lielu ieguldījumu savstarpējā izpratnē. Un mēs centīsimies tām iezīmēt kontūrus, kas šobrīd notiek Arābu valstīs, ko Eiropas Savienība ir darījusi, kur iespējams ir pielaistas kļūdas. Mēs vairāk domājām par drošības jautājumiem, nevis par demokrātijas attīstību, un ne, varbūt nevienmēr tas bija pareizi. Uh, Otrs jautājums ir iepazīsimies konkrēti ar to, kas šobrīd notiek Arābu valstīs, kā notiek pārmaiņas, kā tiek izstrādāta jauna mūsu kaimiņa attiecība politika, ko mums ar to iesākt nākotnē. Un šajā diskusijā mums pirmkārt jākoncentrējas uz to, kas notiek Arābu valstīs un kādi modeļi šobrīd tur tiek īstenoti Piemēram, runājot par tik svarīgu jautājumu kā vēlēšanu norise. Vēlēšanu rezultāti lielākajā daļā arābu valstu parāda, ka islāma partijas iegūst virsroku. Gūst virsroku, gūst uzvaras. Un tas ir zināmā mērā saistīts ar to, ka diktatūru laikā tās bija aizliegtas, uh, bet tā pašā laikā ir, tas ir izskaidrojums arī ar sociālo, ļoti slikto sociālo situāciju valstīs. Un uh, transformācija, protams, vienmēr ir ļoti tāds sarežģīts process, un vienās vēlēšanās neko daudz arī nav iespējams izmainīt. Ir vajadzīga ir jāstimulē ekonomiskā attīstība. Tunisija, piemēram, jūnijā iespējams tiks pieņemts pirmais uh, um, konstitūcijas projekts. Uh, Ēģiptē uh, decembrī notika konstitūcijas referendums, kurā piedalījās salīdzinoši ļoti maz cilvēku, bet uh, konstitūcija tika pieņemta un 2011. gadā Marokā notika konstitucionālas reformas, kurā tika izstrādāti projekti daudziem likuma aktiem, kas šobrīd vēl tiek skatīti. Tunisijas pārstāvis, diemžēl, šodien um, nevarēja ierasties šeit, viņš lūdz viņu atvainot. Svarīgi ir lai mēs šodien varētu no runātājiem dzirdēt par to, cik tālu ir pavirzījies reformu process un cik tālu islama tiesības vispār ir savietojamas ar demokrātiju un kādu sociālo līgumu vai vienošanos eh, viņi vēlas īstenot savās valstīs. Un tāpēc došu vārdu Šubanī kungam pirmkārt jums ir desmit minūtes laika, un pēc tam runāsim, pēc tam būs debatas. Lūdzu. Šukran žazīlen ala hadihi istidafā wa ala da'wā. Paldies par uzaicinājumu šeit uzstāties un paldies par uzņemšanu. Mēs ļoti augstu vērtējam šo vēlmi veidot dialogu ar uh, vidusjūras dienvidu valstīm. Es uh, uzklausīju iepriekšējo runātāju teikto, kas teica, ka kas liecināja par to, ka mūsu Eiropas draugi vēlas eh, pārskatīt savu redzējumu par islamu, un eh, tas ir jautājums, ko mēs īpaši novērtējam. Tas ir pierāda to, ka e, cilvēks kopumā vienmēr mm, cenšas mm, risināt un skatīt sarežģītus jautājumus ar lielu relativitātes dēvu. Un, un ir arī jau gatavas idejas šāds scenārijs, bet to nevar visur piemērot. Un es vēlos apliecināt, ka Māroka, kur es šodien pārstāvu un tās vārdā runāju, uh, ir izņēmuma gadījums. Un um, manis teiktais centīsies aptvert um, sociālā miera ieviešanu sabiedriskajā sektorā. Mm, nevajadzētu būt tā, ka daļa sabiedrības vai daļa tautas uh, pārņem vāru. Reformas ir vērstas uz to, lai nodrošinātu līdzsvaru šai arī sabiedriskajai lomai. Nu, pretēji situācijai ja Ēģiptē, Sīrijā vai Lībijā. Nu, jūs noteikti būsiet secinē, secinājuši miermīlīgos situāciju Marokām. Un uh, šī pārēja ir padziļinājusies un tā ir uh, miermīlīgs aspekts. Mēs um, varam, mēs nevaram izprast Marokas situāciju, neņemot vērā atsevišķus uh, raksturīgus aspektus, un aspekti, kas noveda pie revolūcijas, bija paši nu, svarīgi, un Te to es varētu apkopot piecos galvenajos punktos. Pirmkārt, valsts šajās, mm, šajās valstīs, kurās notika revolūcija un kustības, institūcijas mm, ir kļuvušas par privātām institūcijām. Nu, proti, prezidents, nu, viņam apkārt bija savi ģimenes locekļi, vai tuvie cilvēki, un um, te varēja just, ka runa ir par tādu individuālu lietu un pārstāvēt. Valsts tika pārstāvēta ar vienu tā kā saimi, ģimeni, un tas lika pārdomāt to, ka politika ir tāda kā agresija, opozīcija valstī, un tas tā bija, tāpēc, ka viss sasaistās ar ģimeni, saimi, cilti, ja tā var izteikties, un bija cilvēku kategorizācija, kas eh, darbojas politikā. Ir divas puses, vai nu tās, kas, tā, kas ir uh, ārvalsti un tā, kas ir eh, pretvalsti un šī kategorizācija, kādu Eiropieši varēja rast, tad, kad viņi raudzījās uz revolūcijām un problēmām mūsu valstī, mm, tad šī kategorizācija bija vainu laicīga vai arī reliģioza, un Tādējādi to var saukt par kļūdainu. Ceturtais aspekts šim līdzsvara trūkumam, kas radīja šādu situāciju, ir šī mm, vīde, kas rezultējās nelikumīgā saiknē starp vāru un bagātību, un tas ir pretrunā ar atbildību Un kādā, jau kādā dienā tie, kas, tie, kuriem izdevās to pārvarēt, tie prasīja cienīgu dzīvi un cieņu. Tas bija, tas bija galvenās prasības, kādas cilvēki vēlējās paust, un vēl viena lieta ir korupcija, un tā neparādījās tikai institūcijās, uh, Mm, konkrētās, bet tas bija sabiedriskajā sektorā izplatīta vispārīga mm, parādība, un uh, tas kopumā bija mm, politikā, sabiedrībā un uh, politikā vēlēšanas nebija vairs um, veids, kā ievēlēt uh, cilvēkus, kuri bauda tautas uzticību, bet vēlēšanas uh, rīkoja ar rezultātiem, kas jau iepriekš bija paredzēti. Tā tad bija tāda loģika, kas saistījās ar ekonomiku, interesēm, kas stāvēja visam pāri. Un e, tāpēc vēlos teikt, ka Eiropieši nebija izolēti savā, savā darbībā. Viņi neņēma vērā to, kas notika šajās valstīs pirms revolūcijām un pat revolūciju laikā. Līdz ar to jautājums bija, kas ir pār, kas ir pret valsti. Un uh, Marokā situācija bija īpaša. Mēs centāmies veikt pārēju uz lielāku demokrātiju. Uh, Un mums ir zināmi raksturīgi aspekti, un, protams, Māroka līdz ar Āfrik, Ziemeļāfrikas valstīm ir valsts, kas mm, pazīst šādu miermīlīgu pārēju mm, politikumu, politikas dāba un karaliskais režīms Marokā. Tad runāt par monarhiju, tas ir politisks režīms, kuram ir sava leģitimitāte. Citi runāja par monarhijas konstitucionālo dabu. Kopš 1962. gada mums ir konstitucionāla monarhija, un bija arī vie, reliģijas revolūcijas vienlīdzība, un mēs uh, esam atbrīvojušies no kolonizācijas. Tātad šī monarhijas mm, sistēma pacēlās pāri partijām, pāri problēmām un mm, pat visgrūtākajās situācijās, kad bija mm, konflikts starp politisko sistēmu, mm, šajā ļoti grūtajā situācijā. Vien Vajadzēja nodrošināt līdzsvaru. Un neviena arābu valsts nepazina tādu miermīlīgu samierināšanās procesu, un tas kalpoja par pamatu miermīlīgas pārējas pārvaldībai un kontinuitātei, un mēs esam gandarīti par šo līdzsvaru. nodrošināt šādu pāreju, kas ir miermīlīga un ar kontinuitāti. Un 70. gados, kad bija vis nopietnākās, smagākās problēmas, mums nebija polarizācija, vienmēr mm, bija iespējas vienoties par spīti grūtībām. Un mums bija tādas situācija ir tādi gadi. Kad mēs varējām izkļūt no grūtām situācijām, Maroka kopš neatkarības nekad nav pārstājusi veikt reformas. Reformas gan ir bijušas ātrākas vai ļoti lēnas, bet tās nekad nav tikušas mm, pārtrauktas, kā tas ir bijis atsevišķās valstīs, kurās notika arābu revolūcijas. Un 1998. gadā mums bija pārmaiņas, un valdības vadībā bija opozīcijas pārstāvis. Un viņš pieņēma bija manifestācijas pret totalitārismu, pret korupciju, un mēs dzirdējām 9. mārta slaveno karaļa rūnu, kurš aicināja pieņemt jaunu konstitūciju. Novembrī bija vēlēšanas, kur rezultātā tika ievēlēta jauna valdība, gāze balstās uz šo pārmaiņu mm, procesu, ko veido vēlēšanas. Otrā problēma, kas man liekas ir svarīga, ka pretēji citām valstīm, kurās daži politiskie ieslodzītie izkļūst no cietuma un nonāk pie varas pie mums, mm, Mārokā islama kustība nekad nav bijusi ārpus sabiedrības darba un gadu gaitā. Mm, parlamentā mēs esam bijuši parlamentā, mums bija 9 vietas 14, tad 40, 46, 42, 46, un tad beigu beigās mēs kļuvām par lielāko pārti ar 107 parlamenta locekļiem. Uh, kopš 1970. gada. Un tātad šī pārēja, kā opozīcija var iegūt vāru, tas notika ļoti mm, gludi, elastīgi, un šajā saistībā mums bija jārisina izaicinājumi. tika rasti miermīlīgi risinājumi. Viņi novērotāji, kas arī darbojās un, un šodien mums šī gada beigās, 2016. gada beigās, mums būs simts tūkstoši asociāciju, tā tad ir lielāka brīvība un, un tas ir viens no ieguvumiem šajā periodā. Un tāpat uh, ir tendence, ka ir lielāka piedalīšanās politiskajā plāksnē. Mēs esam arī izslēguši no savas, dī, no savas vārnīcas šo nošķīrumu, kas ir laicīgs, kas ir reliģijos. Mēs runājam par to, kurš ir par reformām, kurš ir pret reformām, kas ir par mm, eh, miermīlīgu varas rotāciju un kurš ir par šādu mm, politisko pieeju. Un šodien tie, kas ir par reformām, par demokrātiju, cilvēktiesībām, preses brīvību, brīvību veidot asociācijas, ir reliģiskie pārstāvi, ir ārābi nacionālisti, ir Ir tie, kas tic reformām, no otras puses ir islamisti, kreisie, laicīgie, kas ir pret reformām. Un šodien tātad šī mm, kustība ir novedusi pie jaunas klasifikācijas, un principiem, kā tā tiek veikta. Un mēs esam secinājuši, ka šeit tiek. Um, ir noticis nošķīrums starp šādu um, kļūdainu klasifikāciju, līdz ar to mēs tagad runājam par tiem, kas ir par, kas ir pret reformām. Un mēs vēlētos tā, lai reformu uh, kontinuitāte turpinātos, un mēs vēlētos, lai būtu sociālais miers un politiskā stabilitāte. Šī gada gaitā mūsu valdība bija samazinātas, uh, bija mazāk streiku, bija vā, veselībā, veselības jomā, reģionālajā komitejā, tiesu sektorā un tā tālāk. في هذه الوضعية اليوم Tas notiek arī ļoti bieži agrāk un praktiski paralizēja sabiedrību, bet tagad atkal ir atjaunojusies sabiedriskais miers. Mēs esam gatavi kopā strādāt. Es sapratu, ka jūs vēlties mūs uzklausīt, un es gribēju tikai konstatēt, ka uh, manā rīcībā ir mazāk laika nekā tiem, kas teica ievadvārdus. Tādēļ vēl pavisam ātri piebildīšu to, ka 11. jūlijā 2011. gadā tika aizsāktas plašas reformas, tas bija mēģinājums īstenot lielas, plašas reformas, piemēram, tieslietu jomā, Bez tam eh, tas skar arī nodokļu sistēmu 29. un 30. aprīlī atbilstošās reformas ir aizsāktas. Tas tiek darīts ar to, lai atjaunotu taisnīgumu nodokļu jomā, kas līdz šim ir bijusi liela problēma. Eh, Tātad šī nodokļu taisnīguma atjaunošana. Bez tam arī pilsoniskā sabiedrība tai jākļūst aktīvākai un redzamākai. Es pats esmu pilsoniskās sabiedrības ministrs. Pateicoties konstitūcijai, pilsoniskās organizācijas var strādāt aktīvāk, tās novēro situāciju, pārbauda, tās uh, izsaka dažādas vērtējumus. Mums ir ļoti eh, izteikts sociālais dialogs. 2013. gadā jau sākām ar eh, šo darbu. Un tas tiek darīts ar mērķi, lai pilsoniskā sabiedrība būtu pilntiesīgs partners. Ir parlaments, ir valdība un, protams, arī pilsoniskā sabiedrība, kas strādā sabiedrības eh, interesēs. Bez tam jārunā arī ir par mantojumu, kādu pārņēmām. Uh, Tās ir sarežģītas sabiedriskās norises, kuras tagad ir jāpārvar. Protams, ka ir nepieciešama arī opozīcija, lai būtu iespējama varas maiņa. Bet šodien, diemžēl, nav tādas opozīcijas, kas patiesi spētu izmaiņas ierosināt un turpināt lielākā daļa opozīcijā. Uh, esošo ir strādājuši agrākajā valdībā, un eh, viņi ir saskāršies ar problēmu eh, šajā pārejas laikā. Ar opozīciju, jo viņi gadiem ilgi paši ir bijuši eh, pie varas un vadījuši valdības darbu. Tā ir tāda, nu, sarežģīta situācija. Bez tam arī Sahel reģions situācija ir sarežģīta ar drošības jautājumiem. Un tādēļ mēs vēršamies pie jums. Jūs esat deputāti. Mūsu drošība ir saistīta uh, ar jūsu drošību un dalījums eh, Maroko dienvidos un arī konflikti Cehela reģionā, pieminēšu tikai Malī. Tās ir problēmas, kas, par kurām esam ļoti norūpējušies un tas uh, skar arī mūsu drošību un jāpiemina arī ir Ekonomiskā situācija, jūs esat ļoti būtisks ekonomisks partners, un ja jums ir ekonomiskas problēmas, tad tas skar arī mūs. Mūsu ekonomiskā izaugsme ir aptuveni 5%, mēs esam atklāti, atvērti investīcijām. Tieši tādēļ šī mierpilnā pārēja Marokā un a, plašāka demokrātija, tas varētu būt a, aicinājums vairāk a, investēt mūsu a, valstīs. Paldies, a, paldies, ministra kungs. A, nu, tas būtiskākais ir a, šī mierpilnā a, attīstība. Nākošais a, runātājs būs Darderī kungs, a, parlamenta deputāts a, no Ēģiptes. Viņš pārstāv mieru un taisnīgumu partiju. Paldies! Let me uh, first uh, start by thanking. Es uh, gribēju sākumā pateikties uh, Carnegie Europe un visiem tiem, kuri sadarbojās, lai nodrošinātu šīs konferences uh, veiksmīgu norisi. Mēs to uzskatām par sākumu ilgām attiecībām un pastāvīgam dialogam starp uh, Eiropas kopienu, Eiropas parlamentu, Eģiptes parlamentu, Tunisijas parlamentu un citiem parlamentiem, bet galvenokārt jau starp tautām, starp Eģiptes tautu, starp arābiem, starp arābu pasauli un Eiropu. Gribēju pateikties iepriekšējiem runātājiem. Es dzirdēju ļoti pozitīvus uh, piemērus tam, ka šis eh, process, kurā pārdomājam attiecības eh, starp Eiropu un kaimiņiem un eh, to, ka tas vien jau, ka mēs esam kaimiņi, ir ļoti brīnišķīgi, jo kaimiņa koncepcija ir lielā mērā ietekmējusi arābu un islāma kultūru. Es to saku pašā sākumā, un tā kā šī ir mana pirmā iespēja šeit izteikties, tad jūs varbūt eh, arī dzirdat to pirmo reizi. Nedrīkst aizmirst arī mūsu vēsturi, domstarpībām pilno vēsturi, kāda ir piedzīvot pēdējos gadsimtus. Tomēr šodien mēģināsim visi kopīgi teikt nē tai mentalitātei, kas radīja krustakārus, inkvizīciju, koloniālismu un visas uh, eh, terorismu formas. Uztversim to kā jaunu sākumu Eiropiešiem, arābiem un musulmaņiem. Mēs varam to izdarīt kopīgi. Ir daudz cerību, ka tiks uh, uzsākt, ka sāksies jauna diena, ka domāšana mainīsies pareizajā virzienā. Un pirms es iedziļinos uh, tajā, ko gribēju jums teikt, uh, ievadam teikšu vēl vienu lietu. Lai mēs varētu pavirzīties uz priekšu, ir jāatceras, ka ir divas, divas uh, mentalitātes, no kurām vajadzētu atbrīvoties. Pirmā ir tā, kuru mēs uh, saucam par mazvērtības kompleksu, un no kuras mēs ciešam arābu pasaulē. Mums mācīja, ka mēs esam mazvērtīgāki Un tāpēc miljoniem cilvēku Ēģiptē, Tunisijā un citās arābu valstīs dodas ielās, lai pieliktu punktu šim mazvērtības kompleksam. Mēs ejam ielās, lai teiktu nē, mēs vairs neesam mazvērtīgāki, mēs esam līdzvērtīgi. Ēģiptes revolūcija tam bija lielisks piemērs ne tikai sava miermīlīgā rakstura dēļ, bet arī savu mērķu dēļ, cieņas dēļ, brīvības un sociālā taisnīguma visiem dēļ. Mana cerība ir tāda, ka otra puse varēs atbrīvoties no pārākuma kompleksa. Un ja mēs varēsim atbrīvoties no diviem šiem kompleksiem, divām mentalitātēm, tad es domāju, ka mēs varēsim mierīgi apspriest visu, kas ir jāapspriež. Un, protams, ka būs uh, viegli panākt uh, vienošanos, kaut arī atsevišķos jautājumos varbūt mūsu domas nesakritīs. Ja mēs atstājam savas valstis, uh, savas kultūras un uh, dodam iespēju eirofobiem un islamofobiem, tad uh, tā nav tikai viena puse, mēs visi esam zaudētāji. Un zaudētāji ir mērenie Arābu pasaulē un Eiropā, kas kopā varētu daudz izdarīt. Bet tagad konkrēti par jaunu institūciju veidošanu pēc vēlēšanām. Eģiptē eh, vēlēšanas ir process un ir jāpierod pie tā, ka Eģiptē ik pa laikam vēlēšanas notiks. Viens iemesls, viens iemesls, kāpēc cilvēki izgāja ielās, bija tas, ka pirms daž, dažas mēnešus pirms revolūcijas notika vēlēšanas, kurās bija viltošana. Vēlēšanas ir domātas tam, lai radītu demokrātisku alternatīvu, kas eh, gadiem nesīs augļus. Priekšstādātājs sacīja, ka nesot pretrunu starp islāmu un demokrātiju, bet uh, faktiski es eh, šodien esmu te, lai pastāstītu jums, ka Ārābu pasaulē radīs jauns termins - musulmaņu demokrāti, un es domāju, ka musulmaņu demokrāti varēs sadarboties ar partneriem, lai radītu labākus uh, rezultātus ne tikai arābiem un eģiptēšiem, bet visiem. Es gribēju pārunāt par jaunajām institūcijām un paskaidrot, ka mūsu revolūcija vēl nav beigusies. Tā joprojām ir revolūcija, kas ir procesā. Revolūcija kura droši vien radīs eh, vairāk rezultātu, pozitīvus rezultātus tiem cilvēkiem, kuri eh, sārīkoja šo revolūciju un arī pārējai pasaulē. Līdz šim mums ir notikušas trīs vēlēšanas. Pirmās notika uzreiz pēc revolūcijas, eh, to rezultātā tika izveidota parlamenta apakšpalāta, uh, otrās vēlēšanas notika augšpalātai un trešās vēlēšanas, kas tika uzskatītas par godīgākajām vēlēšanām Ēģiptes vēsturē pēdējo 7000 gadu laikā. Tā bija pirmā reize, kad mēs ievēlējām savu prezidentu. Tas bija unikāls uh, brīdis uh, vēsturē, uh, un Ēģiptes revolūcijām. Šobrīd mēs gatavojamies uh, nākamajām vēlēšanām, parlamenta vēlēšanām, un pēc tam notiks arī pašvaldību vēlēšanas, un pēc tam vēlēšana cikls atkārtosies, jo vēlēšanas ir uh, process, kurā ir iespējams attīrīties uh, no korupcijas, un Eģiptē mēs esam izveidojuši un apstiprinājuši institūcijas ar vairāk nekā 60% eh, eģiptiešu atbalstu. Tas ietver dažādas um, posmas uh, juridisko likumdošanas un uh, citu. Ir ārkārtīgi svarīgi veikt skaidru nošķīrumu starp šiem dažādajiem vāras uh, slāņiem un meklēt labākas alternatīvas eģiptiešiem. Eģiptē valsts institūcijas aicina pilsonisko sabiedrību būt spēcīgākai, jo bez uh, pilsoniskās sabiedrības nav iespējams nodrošināt demokrātiju un tāpēc Eģiptes pilsoņi tiek aicināti piedalīties pilsoniskās sabiedrības izveidē, lai mēs varētu rast civilas alternatīvas, lai varētu nodrošināt izteiksmes brīvību, pulcēšanās brīvību un organizāciju brīvību. Tās visas ir svarīgas brīvības, kas mums uh, Eģiptiešiem tiek dotas pirmo reizi vēsturē, vismaz manā vēsturē. Uh, ir, tā ir pirmā reize, kad es varu uzstāties uh, kādā sanāksmē teikt, ko es uh, gribu teikt, un droši doties mājās pēc tam. Un mums ir nepieciešama arī spēcīga opozīcija. Opozīcijai nevajadzētu pakļauties ielas politikai, ja ir uh, pieejami demokrātiski pārmaiņu kanāli. Opozīcija var e, piedāvāt alternatīvas, un Ēģipte vēlētos to panākt, iesaistot visus politiskos spēlētājus. Mēs gribam izveidot nacionālo programmu, un nav būtiski, kas e, ir pie vāras, vai nu viena partija vai otra partija. Mēs vēlamies, lai tās visas varētu kalpot Ēģiptiešu tautai. Un tagad es gribēju izteikties par izaicinājumiem, ar kuriem nākas uh, saskarties Eģiptē. Tu ir daudz. Patiešām mēs esam mantojuši sistēmu un valsts struktūru, kas ir korumpēta gandrīz visos tās aspektos. Jūsu informācijai 2000. gadā Eģipte tika pasludināta par gandrīz izgāzušos valsti un pēc vēlēšanām un demokrātiskajiem procesiem Ēģiptē mēs saskarāmies ar būtiskām problēmām visos uh, sabiedriskās dzīves aspektos. Armijas loma. Pirmo reizi Ēģiptes vēsturēm militārs, militārais spēks ir civilā kontrolē, pateicoties Ēģiptes demokrātijai. Uh, Mēs to izdarījām mierīgi un ātri salīdzinoši ar citām reģiona valstīm. Mums ir būtiskas eh, problēmas ar policijas reformu un valsts drošība, tā kā eh, revolūcija notika policijas dienā 25. janvārī. Policija nedarīja savu darbu un uh, nenodrošināja drošību. Es atceros uh, savu dzimto pilsētu Luksoru. Kādam bija nepieciešama policijas palīdzība, viņš zvanīja uz policiju, un policijas virsnieks teica, ka viņš ir atvaļinājumā uz uh, četriem gadiem, domājot ar to prezidenta Mursi nākšanu pie vāras. Un šādai attieksmei ir jāmainās. Mums ir problēmas Eģiptes sabiedrībā, un es te nerunāju tikai kā Eģiptes parlamenta loceklis vai brīvības un taisnīguma partijas pārstāvis. Tiesu vāra, un par nelaimi daļa no tās ir politizēta, tāpēc um, tas nozīmē, ka korumpēta ir gan politika, gan tiesvāra. Ir nepieciešama tāda tiesvāra, kas kalpos kā garants un nodrošinās līdzsvaru starp uh, izpildvāru un likumdevēju vāru. Mēs a, uh, tik ilgus gadus esam dzīvojuši diktatūrā, tirānijā, un es zinu, ka diktatūra nemāca veidot dialogu, tā māca apspiešanu, tā māca pilnīgu pakļaušanos, bet pašlaik pēc revolūcijas Ēģiptei ir nepieciešams a, uh, veidot dialoga kultūru, kurā uh, būtu iespējams eh, dažādām pusēm sanākt kopā, apspriest jautājumus vai pat kopā kaut kam nepiekrist, bet būs vajadzīgs zināms laiks, lai izveidot šo dialogu kultūru, kompromisa kultūru, kultūru, kas ļauj nonākt pie konsensa. Tās ir lietas, kuras mēs mēdzām darīt eh, nelielā mērogā, bet tagad tas ir jādara plašākā mērogā, lai tur varētu tikt iesaistīti visi politiskie spēlētāji, un lai galu galā mēs varētu teikt, ka mēs uh, varam par kaut ko vienoties Ēģiptes tautas labā. Pēc revolūcijas Ēģiptes tautai bija milzīgas cerības. Protams, ka daudzas no tām bija revolucionāras, tomēr process, kuram izgāja cauri Ēģipte nebija tikai revolucionārs vien. Ēģiptes revolūcijas unikālais aspekts bija tas, ka mēs mēģinājām iet juridisku ceļu, risinot problēmas un izaicinājumus, ar kuriem mums nācās saskarties. Sieviešu loma. Ar to mums ir problēmas. Sievietes netiek uh, iedrošinātas uh, piedalīties uh, politiskajā sistēmā. Sievietes ir bijušas tikai objekts, eh, un es gribētu teikt paldies eh, mūsu Marokas draugiem par pieredzi šajā ziņā. Es domāju, ka Ēģipte no tā daudz var mācīties. Visbeidzot, es esmu noskaņots ļoti optimistiski. Ja mēs varēsim atbrīvoties no strīdīgas, strīd, strīdēšanās mentalitātes, mēs varēsim radīt labāku alternatīvu mums visiem. Es aicinu Eiropiešus mums palīdzēt sakārtot, pro, atrisināt problēmas, izveidot pienācīgas institūcijas, reformēt korumpēto politiku, tiesvaru un politiku. Un es gribēju skaidri uzsvērt, ka mēs neaicinam uh, jūs uh, uz labdarību, mēs aicinām uz partnerību, līdztiesīgu partnerību, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Tā ir mūsu izvēle. Tā nav ne Arābu, ne Eiropas izvēle. Ir nepieciešams uh, pārstāt domāt tādos uh, bināros jēdzienos mēs pret jums vai jūs pret mums. Mums ir nepieciešams strādāt kopā, uh, un papildus tam ir nepieciešams uh, stiprināt dažādību. Demokrātija galu galā ir dažādu viedokļu pārstāvība. Mēs varam radīt labāku alternatīvu. Islā, musulmaņu demokrātijas, jeb islama demokrātu panākumi būs panākumi ne tikai Ēģiptes tautai vai arābiem, bet uh, tas būs labi arī Eiropai. Tas Eiropai daudz palīdzēs, un ja mums izdosies to panākt, tas uh, būs labi mums visiem. Paldies! Gracias, <clears throat> Dar Paldies, eh, Barbarī kungs! Un tagad turpināsim diskusiju. Doma ir tāda, ka parlamenta deputāti vai viesi, kas vēlas uzstāties, var izteikties, bet es aicinu visus uh, ievēl, iekļauties divās minūtēs. Tādējādi mēs varēsim dot uh, izteikšanās iespēju pēc iespējas vairāk cilvēkiem, un pēc tam priekšsādātājs varēs izdarīt secinājums no viesu teiktā un no diskusijas. Uh, Es aicinātu runātājus arī īsi pastāstīt eh, par sevi, nosaukt savu vārdu un eh, ko jūs pārstāvat. Vispirms, eh, Velderkungs. Jā, paldies priekšsādātājiem. Paldies priekšsādātāji, kungs. Es esmu Eiropas parlamenta deputāts uh, no Nīderlandes Kristiskās partijas ļoti uzmanīgi uzklausīja uh, mūsu uh, Ēģiptes parlamenta viesu. Viņš runāja par musulmaņu demokrātiju. Jā, nu situācija ir tāda, ka es kā kristietis jūtos ļoti cieši saistīts ar kristiešu minoritāti Ēģiptē. Uh, starptautiski uh, recep, uh, atzīts uh, avīzes, kā piemēram uh, Noja Cūrišie Caitungs sestdien rakstīja ļoti satraukt par to, ka koptu kopienas pārstāvi tiek uh, sasaukuši konferenci, tajā piedalījās ekonomikas, kultūras un sabiedrības pārstāvi, viņi ir sastādījuši veselu prasību katalogu un tiek runāts par to, ka islama uh, Demokrātija eh, neatbilst eh, mūsu demokrātijas izpratnēm, ka netiek sodīti tie, kas eh, vēršas pret mazākumtautībām, kā šajā gadījumā pret koptu kristiešiem. Kā jūs to vērtējat? Vai nevajadzētu ātrāk izsakot tos noziegumus, kādi ir pret koptiem nodarīti? Tāda diskriminācija. Par to tiek runāts vienmēr, kad, tiek runā par, kad runā par prioritātēm. Kristiešus, eģiptiešus nevajadzētu izslēgt no tām jomām un no uh, Ēģiptes sabiedrības. Nākošais punkts - antisemītismus. Tas uh, ir pret arī nu, jebkuras kultūras uh, nostādēm. Kā jūs uh, cīnaties pret to? Mums uh, ir programma labām kaimiņa attiecībām. Jūs arī vēlētos noteikti labas kaimiņa attiecības ar Eiropas parlamentu. Un kā uh, jūs domājat uh, turpināt uh, attiecību, uh, attīstību? Kā jūs vērtējat miera līguma uzturēšanu ar Izrēlu? labas attiecības ar kaimiņiem, ar Izraelu, vai tam piekrītat, un arī civilizēta attieksme pret citu tautu, pret tās visām izpausmēm. Paldies! Nākošais runātājs Šāks kundze. The... Paldies, priekšsādātāji. Es pārstāvu šī parlamenta liberāļu grupu. Esmu no Nīderlandes. Un es gribēju uzdot jautājumu Dārdenikungam Es pēdējo pāris gadu laikā esmu bijusi Eģiptē piecas reizes. Manuprāt, tā ir eh, brīnišķīga valsts ar lielu nākotni un brīnišķīgiem cilvēkiem. Es eh, gribēju parunāt par demokrātiju. Gribētu pieturēties pie šī vārda demokrātija, jo domāju, ka tā būtu jābūt nodrošinātāja visiem eģiptiešiem, ne tikai musulmaņiem. Un uh, demokrātija ir kas vairāk nekā tikai viens cilvēks, viena balss. Uh, tā ir jānodrošina brīvības un drošības sajūta, un tas ir ārkārtīgi būtiski pārējais periodā, vai nu šī, šīs reformas būtu sociālas, ekonomiskas vai politiskas. Bet uh, sarunās ar eģiptiešiem daudz dalījās bažās, vai nu tie bija kopti vai sievietes, vai tie, kas nebalsoja par musulmaņu brālību, vai vispār nepiedalījās vēlēšanās, vai strādāja va pilsoniskās sabiedrības organizācijās, kuras jūs uzsvērāt kā ļoti nopietnas vai arī izstrādāja plašsaziņas līdzekļos. Daudzreiz viņi pat sūdzējās, ka papildus nedrošībai un nebrīvība, nebrīvības sajūtai situācija Eģiptē kļūst uh, pat sliktāka, tāpēc es gribēju redzēt, kā jūs to vēr, dzirdēt, kā jūs to vērtēt. Mēs uh, dzirdējām daudz priekšlikumu par uh, NVO likumu, par, mēs esam daudz dzirdējuši par sieviešu tiesību ierobežošanu un tam līdzīgi. Tāpēc eh, papildus eh, demokrātiskajām un vēlēšanu attīstības tendencēm jūsu pārtie šobrīd ir liela atbildība. Gribētu zināt, kā jūs to vērtējat un kāpēc eh, palīdzība, ko Eiropas Savienība uh, ir piedāvājusi, nemaz, ne, to nemaz nebija tik viegli sniegt, kaut arī jūs atzīstat, eh, ka šāda palīdzība ir svarīga. Eiropas palīdzība tiek saistīta ar zināmiem eh, kritērijiem. Jūs eh, tomēr kategorizējat Eiropas pārstāvis kā ārvalstu aģentus un vienlaicīgi nodrošinot ļoti pretimnākošu attieksmi pārstāvjiem no Persijas līča reģiona valstīm. Mēs gribētu iekļaujošāku, demokrātiskāku eh, Ēģipti, kas uh, sniegt labāku nākotni jaunajai paudzē. Paldies, Hākis kundze, un tagad nākamais runātājs, ka Pēles kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es esmu ETP partijas loceklis, un es uh, sākumā vēlējos teikt, ka. Uh, Ideja par šādas konferences rīkošanu bija ļoti laba viedokļu apmaiņai, un es līdz ar to sveicu tās organizators. Man ir divi jautājumi. Ēģiptes deputātam, jo viņš runāja par vēlēšanām kā procesu. Tomēr es neizsapratu, vai jau pastāv pēc visiem šiem mēnešiem, kad notika dažādi procesi, attīstība, vai, notik, vai ir institūcija, kas jau ir izveidota, jo um, jautājums ir par institūciju izveidi, vai tādas pastāv, vai ir jaunas institūcijas, kas tika izveidotas, kādi ir mm, šo politisko puliņu rezultāti. Un otrais jautājums. Uh, Šķiet, ka es sākumā, iespējams, ka jūs sasaistāt koloniālismu ar terorismu. Nu, vai tas tā ir? Es eh, vismaz tā sapratu, un es vēlētos gūt precizējumus šajā jautājumā, jo manā izpratnē būtu nepieņemami šos eh, divus iedzienus saistīt. Bet, nu, uzklausīšu jūsu skaidrojumus. Un man ir jautājums arī Marokas ministram man ļoti interesē reģionalizācijas jautājums, jo mēs strādājam ar uh, Mārokas parlamenta locekļiem mūsu parlamentārā sadarbības grupā, un es vēlējos zināt, vai ir kāds laika grafiks paredzēts, vai ir mm, kādi scenāriju virzieni, kurus varētu paredzēt, jo es zinu, ka tā ir viena no mm, politiskā procesa dimensijām Liels paldies, Prezes kungs! Nākamais runātājs Roberts Atkins. Paldies, priekšsādātāji! Priecājos jūs visus šeit redzēt. Es paturpināšu to, ko Predes kungs teica par a, saistību starp koloniālismu un a, terorismu. Manuprāt, tas ir neveiksmīgs a, salīdzinājums. Jūs a, varat a, sagaidīt no Britu konservatīvā ka tas teiks, eh, ka varbūt tam ir kāda zinām saikne, bet eh, jāteic, ka miers šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs. Divi punkti. Vispirms, vakardien, piemēram, Bangladešā mēs redzējām, ka pastāv uh, fundamentāla dihotomija starp islāmu un demokrātiju. Fundamentālisti netic uh, demokrātijai, jo tie ir pretrunā fundamentālā Eh, islāma principiem, un es nezinu, kā šo problēmu atrisināt. Otrkārt, vismaz brītu presē bija lasāmas ziņas no Ēģiptes, kurās eh, bija teikts, ka daudz no tiem, kas eh, bija režīma mm, maiņas atbalstītāji priekšgalā, pašlaik vēlas atgriezties pie autoritāras valdības, jo jaunais prezidents esot daudz sliktāks nekā Mubaraks, un tāpēc viņi vēloties vēlreiz viss sākt no sākuma. Gribētos dzirdēt jūs komentārus par šo jautājumu. Paldies tālāk, Sofoklēv kungs. Paldies. Sākumā es vēlētos Mm, sveikt eh, mūsu kolēģu divas uzstāšanās sākumā. Mūsu Eģiptes kolēģa uzstāšanos, kas ļoti mm, pareizi mm, paziņoja, ka nepieciešams atbrīvoties no negatīvām noskaņām sabiedrībām. Tālāk eh, kolēģis no Mārokas teica, ka e, reformas nekad netiek pārtrauktas, ka tās Marokā turpinās. Un patiešām ir ļoti svarīgi turpināt sabiedriskās reformas. Un man ir divi jautājumi. Kādus konkrētus pasākumus pieņems vai tie tika pieņemti, lai pasargātu Ēģiptes kristiešus? Jautājums, šāds jautājums jau tika uzdots, bet es vēlētos gūta precīzu atbildi šo jautājumu. Un otrais jautājums, kas tiek eh, veltīts eh, kolēģim no Marokas, viņš runāja par leģitīmu monarhiju, un eh, nu, vairāki kolēģi mūsu vidū ļoti jūtīgu uztver jautājumu par demokrātijas ievērošanu, un mēs tik labi neizprotam, kas tiek domāts ar leģitīmo monarhiju. Šo leģitimitāti es neredzu monarhijā. Manā skatījumā ir demokrātija vai nav demokrātijas, un demokrātija, protams, ir tautas vara. Un tas ir režīms, kurš labi darbojas. Paldies, Sofoklijusa kungs, Angurakas kungs. Έχω δύο ερωτήσεις στον uh, κύριο Υπουργό από το Μαρόκο και... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums Mārokas ministram. Un arī jautājums Ēģiptes kolēģim. Sākšu ar jautājumu Mārokas pārstāvim. Ministra kungs centās iepazīstināt ar lietu kārtību savā valstī. Un to parādīja tā, it kā visas tiesības tiktu lieliski ievērotas, bet uh, viņš minēja arī pagātnes problēmas, un nu, viņa prāta šīs problēmas tika labāk atrisināts viņa valstī nekā citās, un tad es vēlētos noskaidrot, no kurienes nāk šāds uh, optimisms. Viņš runāja par problēmu cēloni, avotu, jo es pieļauju, ka ja netiek izslēgti cēloņi, tad problēmas var eh, nākotnē vēl atkārtoties. Un vēl man jāteic, ka guē e Grieķijas komunistu partija. Viņš uzskata, viņš uzskata ka Sahāras vajadzētu dot eh, autonomiju. Un tad es vēršos pie Ēģiptes kolēģa tagad. Šis eh, slavenais mazvērtības kompleks, kuru jūs piedēvējat eh, koloniālismam, es piekrītu, koloniālisms nekad neko nav labu devis, bet tāds pats fenomens ir Grieķijā. Grieķiem ir šāds uh, mazvērtības komplekss, it kā viņi būtu zemāki, ka ir jāpakļaujas monopoliem, lai būtu Eiropas Savienības locekļi. Un, ja mēs sekojam revolūciju attīstībai un arābu pavasarim, tad mēs redzam, ka izejas punkts ir netaisnības sajūta un ekonomiskās attīstības problēma joprojām pastāv. Ko jūs plānojat darīt? Vai mm, stāsieties pretī starptautiskiem uzņēmumiem, lai varētu izmantot jūsu valsts eh, bagātību, mm, resursus, vai izmantosiet tādu politiku, kas ir nabadzības mm, cēlons? Tas preguntas. Paldies, sirsnīgs paldies par visiem šiem jautājumiem. Šeit ir arī Vemo kungs, eh, kas ir EADD ģenerālsekretārs, un ir plaši atzīts eh, par savām zināšanām par arābu pavasaru. Protams, ka šie divi jautājumi tika uzdot referentiem, bet, lai izmantotu viņa ies, klātbūtni eh, šeit, gribu uzdot divus jautājumus. Ir ja tīpaši saistībā ar strateģisko vīziju par nākošajiem 10-15 gadiem no ES skatījuma. Kādi ir šie dažādie faktori šajā a, skatījumā, kā mēs varam identificēt būtiskās problēmas, dažas jau no tām šī tika minētas. Uh, Un tad arī vēl nākošais. Noteikti spēki, kas tagad ir aktivizējušies, kas nav uh, atzinuši demokrātiskās vērtības, kā uh, Turcija uh, izturs pret, un kā var sadarboties ar uh, Turciju attiecībā uz Arābu pavasari, kā tā Arāba pavasars ietekmēs uh, tuvā uh, austrumu konfliktu, to tagad redzam Sīrijā, kā šī uh, uh, sāncensības starp diviem modeļiem var tikt attīstīta un attīstīta risināta un kāda būs šī reģionālā dimensija attiecībā uz kodola ieroču izplatību. Tās ir ļoti būtiskas problēmas. Un tās ir šīs uh, tiešie jautājumi, kurus gribēju uzdot. Un gribētu lūgt um, runātājs uzstāties uh, apgrieztā kārtībā. Uh, Un tad atkal došu vārdu uh, sluš, uh, noslēguma vārdiem. Sākumā, Dardērī kungs, lūdzu atbildiet uz tiem daudziem jautājumiem, kas jums tik uzdoti. 5 minūtes, lūdzu. My best. There are 15 questions. Uh, ļoti daudz jautājumu. Bet es mēģināšu atbildēt. Piedodiet, es klausos pats sevi citā valodā. Uh, Tas, ka šie jautājumi pašlaik tiek uzdoti šādā formātā, pierāda, ka ir nepieciešams eh, plašāks dialogs. Tie ir svarīgi jautājumi, un tos nav iespējams atrisināt 4 minūtēs un 30 sekundēs. Tam ir nepieciešams 4 dienas, 4 nedēļas, 4 mēneši, jo koloniālisms mums eh, Ēģiptē mm, prasīja ļoti daudz laika. Mēģināšu atbildēt. Kristieši Eģiptē nav minoritāte. Nesauksim viņus par minoritāti. Viņi ir daļa no Eģiptes sabiedrības. Mēs esam sadzīvojuši eh, čet, 1400 gadus kā brāļi un māsas. Mēs, protams, esam piedzīvojuši labus un sliktus brīžus, bet kopā, kad cieši kristieši, tad mus, musulmaņi cieta vēl vairāk. Tā tas ir. Un es aicinu jūs uz to paraudzīties no salīdzinošas perspektīvas, kas notika ar musulmaņiem Eiropā. Paraugieties uz koptu kopienu Ēģiptē Līdz pat šai dienai jūs atradīsiet eh, viņa baznīcas eh, Kairas vecpilsētā, kas ir datējums ar pirms islāma ēru, un šīs baznīcas aizstāv visi kristieši, ne tikai eģiptieši, bet arī musulmaņi. Ir saikne starp eh, eģiptiešiem un kristiešiem, un es uzskatu, ka tā ir mūsu sabiedrības rota. Uh, Mēs esam sadzīvojuši kopā gadsimtiem ilgi, un tas, ka jūs cerat, ka Eiropieši varēs līdzīgi būt noskaņot pret musulmaņiem, tad atcerieties, ka tas ir izaicinājums mums visiem. Un runājot par antisemītismu, tas ir vēl viens joks. Mēs esam semīti, kā semīts var kļūt par antisemītu. Tas uh, nav loģiski, bet uh, Ja ir runa par Palestīnas okupāciju, tā ir cita problēma, par kuru mēs varam pārnāt citos apstākļos. Stabilitāte ir nepieciešama, un mēs visi strādājam stabilitātes dēļ. Mēs desmitiem gadu esam dzīvojuši diktatūrā, un tāpēc negaidiet, ka uh, pārmaiņas notiks deviņu mēnešu laikā. Tas prasīs gadus. Paraugieties uz citām valstīm, paraugieties uz Austrum Eiropu. Tas prasīja 5, 10, 15 gadus, līdz šīs valstis sasniedza to, ko vēlējās. Un eh, runājot par sievietēm, atbildot uz jūsu jautājumiem, atbil, atvainojiet, ka es eh, atbildu tik steidzīgi, bet laika nav daudz. Es piekrītu, jums ir problēmas ar. Uh, attieksmi pret sievietēm. Ir zināmas kultūras pāražas, kas ir jāmaina. Ir nepieciešams mainīt izglītību, pāraudzināt cilvēkus. Protams, ka ir daudz darāmā, un mēs uh, ļoti labprāt uzklausīsim jūs sakāmo šajā ziņā par pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā sabiedrība ir ierakstīta ne tikai Eģiptes konstitūcijā, mēs apzināmies, ka tā ir nepieciešama demokrātiskajā sabiedrībā, bet uh, par to pašlaik spriež šūras padome Eģiptē, un mēs gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli šajā jautājumā. Jautājums par uh, Sam Jūsifu. Viņš eh, man iedeva palasīt savu programmu un eh, tā ir tiesības uz pastāvēšanu, ja vien eh, tā atbilst Eģiptes sabiedrības normām. Problēmas daudz viet ir radījis loko, lokālais koloniālisms. Uh, Mums ir bijušas divu, divu, divu veidu koloniālisms - vietējais, ārzemju kolo, koloniālisms un vietējais kolo, koloniālisms, ko atbalstīja Eiropieši. Un mums ir nepieciešams likvidēt abus, runājot par struktūru un institūciju veidošanu. Nē, tas, tas vēl līdz galam nav izdarīts. Mums ir jādomā, kā to labāk panākt, un ja jūs varēsiet mums palīdzēt šajā ziņā, tad mums ļoti interesē šāda palīdzība. Par opozīciju. Mēs vēlamies spēcīgu opozīciju, jo tā ir nepieciešama demokrātijā, un runājot par Britu pieredzi, man būtu daudz ko teikt, bet uh, laika nav. Mēs uh, esam daudz cietuši lietas pašlaik Eģiptē labojas, bet nevajag arī aizmirst uh, sistēmu, ko mums uzspieda Brīti. Ja sapulcējās uh, vienkops vairāk nekā pieci cilvēki, viņi varēja tikt arestēti. Mm, te bija daudz uh, jautājumu, uz visiem es nevarēšu atbal, atbildēt, bet ja jūs aicināt uh, atjaunot uh, Bet, ja iet runa par armijas vairs atjaunošanu, tad to neprasa demokrātija, to prasa sekulārā opozīcija. Paldies, šķiet, ka esmu pārsniedzis man atvēlēto runas laiku. Paldies, Dardēnī kungs, par atbildēm uz jautājumiem. Un eh, paldies, ka ievērojāt eh, atvēlēto runas laiku. Es zinu, ka tas nav viegli. Un tagad es eh, gribētu aicināt uh, Čubānī kungu. Paldies, cik man ir atvēlēts laika. 5 minūtes skaidrs. Tātad 5 minūtes. No nu, sākumā es gribētu teikt, ka esmu ļoti iepriecināts par šo diskusiju un uh, Esmu ļoti gandarīts, jo redzu, ka nostāja ir mainījusies. Nostāja ir mainījusies gan ziemeļos, gan dienvidos. Pirms uh, neliela laika jūs vienmēr mūs tā nu, ļoti strikti vērtējāt, un tas bija tāds uh, ideoloģisks vērtējums. Bet tagad jūs sakat demokrātiskais uh, islams un fundamentālistiskais islamisms. Uh, Tas uh, nozīmē, ka jūsu nostājā ir izmaiņas, izmaiņas arī jūsu priekšstatos. Un tad arī vēl jautājums par konstitūciju. 86. pantā konstitūcijā ir noteikts, ka visi likumi tiek saistīti ar pamat uh, reformām, reforma tieslietās, uh, iekšējās izmaiņās. integrācijā. Tas ir eh, kas tāds, kas ir saistīts ar ļoti lielām izmaiņām. Un eh, tieši visas eh, šīs izmaiņas un arī vēlmi varu nodot tautai pakāpeniski. Tas viss ir kopā saistīts sadarbība ar reģioniem, ar pašvaldībām. Tāpat arī tagad tiek noteikta uh, jauna administratīvā reforma. Ir ne tikai astoņas, bet uh, eh, 12 reģionālās vienības paredzētas. Um, Grieķijas kolēģis uzdeva jautājumu par leģitimitāti, kāda ir uh, eh, leģitimitāte legitimitāte monarhijai. Nu, mums vienkārši ir jāsaprot tas, ka ir atšķirības. Mēs esam valsts ar ļoti uh, senu vēsturi, ar, ar citu kultūru. Mums ir jādomā par uh, viedokļu daudzveidību. Nedrīkstam būs noslēgti. Jūs zinat, ka uh, monarhija Maroko ir. Uh, ar dažādām ievirzēm. Mēs esam sabiedrība, kas ir ļoti ticīga, un karāls ir ticīgo emīrs. Līdz ar to var teikt, ka tas, kas ir sabiedrības sargātājs, uh, Tas atzīst tās uh, kultūru un arī attīstības iespējas. Tagad par konstitūciju. Konstitūcijā ir ļoti skaidri noteiktas uh, karaļa kompetences un uh, pienākumu. Marokas karaļa ģimene ir trīs ap pus gadsimtus sena, tā ir vēsturiska uh, marokāņu vēlme šādi strādāt, un tas ir tas, ko Maroka vēlējās. Līdz ar to, nu, tas ir ļoti skaidrs. Un arī dažādās, dažādā attīstība, nu, piemēram, neatkarība, neatkarības cīņas, tas ir tas, ko gribēja tauta kopā tas tika izcīnīts, un tas viss parāda arī monarhijas leģitimitāti ievērojot visas uh, datus. Un uh, tad nākošais uh, Grieķijas kolēģis, kas pārstāv komunistisko partiju. Nu, līdz šim nebija iespējams pieņemt komunismu kā partiju kādā valsts iestādē Marokā, bet eh, Marokā mēs esam attīstījušies savādāk, un ja mums nebūtu šīs mierpilnās pārējas, tad, nu, visdrīzāk, ka būtu nepieciešama vēl gadsimti opozīcijā. Tagad mēs eh, jūtamies droši, jūtamies labi, un pastāv iespēja, ka tā valdība, kas agrāk neatzina opozīciju, to tagad atzīst šis konsolidācijas ceļš un demokrātijas konsolidācijas ceļš ir tas, ko spēki sabiedrībā vēlas, un tas ir tas, kas arī ir savā ziņā tā nu, nomierinoši, jo līdz šim bija mazākumtautības, kas tika izslēgtas no kopējās attīstības. Tagad ir ļoti daudz un dažādas grupas, kas var piedalīties politiskajā dzīvē. Uh, Mēs vairs nevaram atgriezties pie nedemokrātiskas situācijas. Un tagad Rietum Sahāra. Tas ir klasiskais jautājums, ko uzdod. Mēs sakam, ka Rietum Sahāras jautājums ir kas tāds, kas skar valsti, tautu. Tie ir 35 miljoni cilvēku, ko šī problēma skar. Tā ir šodiena un šīs tautas arī rītdiena. Tas nav saistīts ar uh, augstā kara ideoloģiju. Šī ideoloģija nedrīkst un noteikti toreiz tika. Uh, noteikts dalījums valsts, kas piederēja rietumiem un austrumiem. Tā bija tāda mākslīga dalījuma līnija un ļoti ilgi pagāja laiks, kamēr šis dalījums uh, izzuda. Bet tagad šī problēma, šī problēma ir tāda, kas skar veselu tautu. Un uh, starptautiskās leģitimitātes ietveros jāsaka, ka tas ir tas, ko mēs vēlamies kā risinājumu. Mēs nevēlamies mazus reģionus, mazas valsts, bet gan lielu kopēju valstu. Maroka ir devusies tik tālu pa šo ceļu, cik jau vien iespējams. Tā ir pā, arī pašpārvalde, bet vienots politiskas sistēmas ietveros. Paldies! Paldies. Tagad Vimona kungs EAD vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs man uzdevāt jautājumu, un es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk par stratēģisko redzējumu, kāds pašlaik ir attiecībā uz šo pasaules reģionu. Es domāju, ka mums ir jācenšas saprast. Es ir tas, ka ir acīm redzams, ka Eiropas Savienībai stratēģiskā e, nozīmība, kāda mums ir e, kaimiņa attiecībām ar dienvidu valstīm, ir ļoti būtiska. Un mm, mēs esam ļoti daudz pie tā strādājuši kopš Eiropas Savienības mm, veidošanas sākumu, un mēs ņēmām e, vērā mūsu dienvidu kaimiņa nozīmību visu politiku īstenošanā. Vidusjūras trešās valstis. Mm, vidusjūras procesa, kaimiņa attiecību politika. Un es domāju, ka ir acīm redzami, ka ekonomisku un politisku interešu dēļ, mūsu sabiedrību saiknes, kultūras iemeslu dēļ, Un tas viss pamato nozīmību, kādu piešķiram mūsu dienvidu kaimiņiem. Un uh, problēma, kas rodas, to mēs ļoti labi redzam, politis, vērojot politiskos notikumus uh, Tunisijā, Lībijā, Eģiptē un citur, ir tas, ka realitātē šajās partnerattiecībām jau kopš sākuma mums ir nedaudz grūti uh, piešķirt tām redzējumu. Ar austrumu kaimiņu ir perspektīvas, ir Mm, iespēja, ir iespējas, bet ar dienvidu kaimiņiem mums ir jāmeklē mm, šis saturs, un tur mēs vienmēr esam tejojuši mm, tādu riņķa danci apkārt un meklējuši saturu kādu piešķirt, un šodien jūs redzat, kā ar lielajiem e, jautājumiem, un e, tur ar dienvidu kaimiņu mēs joprojām e, nerodam galīgu Mm, atbildi ir mobilitātes imigrācijas jautājums mm, par to, kāda veida tirzniecības plūsmu mm, vajadzētu veidot, jo mūsu intereses bieži ir saistītas, tomēr tās var būt arī pretrunīgas. Un jūs redzat arī citās jomās mums ir jāatrod savstarpējā papildinātība ekonomikas jomā. Un es domāju, ka šeit mums ir uh, Mm, brīnišķīga lieta, pie kuras strādāt turpmākajos mēnešos un gados. Un vēl papildinot eh, jūsu priekšsādātāju teikto, mm, krīzē, mm, vai tas būtu Sīrijā vai citur, un tuvu austrumu miera procesu un eh, kodolieroču izplatība vai neizplatība E, šie jautājumi ir kļuvuši vēl sarežģītāk. Paraudzīsimies uz e, vidēju ostru miera procesu, un es domāju, ka tas nav vairs, te vairs nav runa par Izraēlas un Palestīnas mm, tautām, bet e, tur ir vēl vairāk apsvērumu, kas mm, papildinās ir mm, kaimiņa, attie, kaimiņa valstis Irāna, ir citi jautājumi, kas kļūst arvien svarīgāk un svarīgāk ar partneriem un dalībniekiem reģionā, kas vēl spēlēt arvien lielāku uh, lomu, un, manuprāt, šeit ir ļoti auglīga augsne dialogam starp šīm valstīm un Eiropas Savienību. Un brīdī, kad demokrā, demokrātija virzās uz priekšu, un, manuprāt, ir uh, iespējas runāt un vēl vairāk sadarboties, nekā tas ir bijis līdz šim. Lūk, pie tā arī apstāšos. Lielas paldies, Vimona kungs! Tādējādi esam nonākuši pie pirmās paneļa diskusijas noslēguma. Un liels paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Ja jums vēl tas nebija izdevies, es ceru, ka jums uh, tas izdosies uh, nākamajā diskusijas kārtā. Un Domāju, ka šī diskusija parādīja, ka parlaments nav tāds uh, ziloņkāla tornis, kurā mēs norobežojamies no pasaules. Mēs uh, redzam pasaules problēmas un dialogs uh, šajā mm, brīdī ir tā savā ziņā ētis, ētiska rakstura kompos. Ēģiptes kolēģis eh, Darderī kungs eh, savā runā pieminēja pārākuma apziņu un mazvērtības kompleksu, un tas eh, ļoti sasaucas ar kāda Eiropas misionāra grāmatām, kurš devās misijā uz Āfriku un aprakstīja savās grāmatās šos braucienus. viņš rakstīja, ka uh, kāds zēns uz mātes kapa ziedu vietā uzlika šķīvi ar ēdienu, un misionārs teica, ka tā ir mājticība, vai tad zēns domājot, ka māte kādreiz celsies augšā un ēdīs šo ēdienu. Bet uh, viņš uzdeva pretjautājumu, Vai tad, ja māte celsies, viņa varēs pasmaržot ziedus? Es domāju, ka dažādos veidos ir iespējams pietuvoties patiesībai no dažādām pusēm. Šīs diskusija kārtas noslēgumā mēs vēl uzklausīsim Ulgana kungu. Liels paldies priekšsādātāji, man šeit ir būt, man šeit ir liels prieks būt klāt. Es eh, nedomāju, ka es varu apkopot visu diskusiju, bet eh, par dažiem aspektiem. Diskusijas sākumā Vimona Kongarona eh, noteica zināmu ietvaru šīm diskusijām, un es gribēju atgādināt nedaudz no tā, ko viņš teica. Vismaz pāris tēmas. Pirmā tēma viņa sacītajā bija tas, ka mums ir jāsaprot, ko nozīmē pārēja, un ir jāsaprot, kādas ir mūsu uh, gaidas saistībā ar to. Tas ir ļoti garš un uh, ērkšķains process. Otrakārt, uh, mums, uh, Eiropiešiem, ir jāsaprot savi partneri un politiskais islāms, tas, ko tas nozīmē, kādas ir tā ambīcijas, un tāpēc ir nepieciešama konstruktīva diskusija nevis diskusija, kas balstītos uz uh, otra kritizēšanu, bet diskusija, kas uh, balstītos uz vēlmi saprast otru, lai uh, mēs varētu saprast, uh, kādas tad īsti ir bažas. Eiropai, Eiropa ir un Eiropa ir jāpaliek uh, iesaistītāji arābu pasaulē, un daudzi pieminēja kaimiņu attiecību politikas dienvidu dimensiju, tomēr šobrīd, kad uh, šajā reģionā ir sākšās demokrātiskas pārmaiņas, tas ir divi tik svarīgi, lai veicinātu šos procesus. Ir vairākas uh, kopīgas uh, komandas, kas pie tā strāsta pie, strādā pie jautājumiem sākot no mobilitātes, mm, ar tirzniecības attiecībām, beidzot ar drošību un sadarbību. Un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo darbu, it īpaši tagad, kad mēs redzam pārēju uz uh, demokrātiju šajā reģionā. Priekšsādātājs uzdeva arī ļoti svarīgu jautājumu par uh, šo diskusiju kā vai islams un demokrātija vispār ir savietojami. Tas uh, tika atbildēts. Tagad pievēršoties tam, ko sacīja dažādi runātāji. Šubānī kungs mums sniedza pārskatu par Mārokas neseno progresu ceļā uz demokrātiju, bet viņš izcēla arī to, ka uh, Daudzās no šīm valstīm, it īpaši Marokā, ir specifiskas attīstības tendences. Marokā tas raksturojas ar to, ka valstī ir izdevies miermīlīgā ceļā panākt pārēj uz demokrātisku iekārtu, un monarhija šajā ziņā ir bijis uh, atvieglojošs faktors. Viena interesanta atziņa no pirmajām runām bija tā, ka uh, radās uh, jaunas viedokļu atšķirības starp reformu atbalstītājiem un noliedzējiem. Un tā nav viedokļa sadursme starp uh, islāmistiem un sekulāro nometni, uh, jo abās uh, nometnēs uh, ir abu, cil, abu pārliecību cilvēki, bet um, vēl gribēju izcelt to, ka viens no runātājiem pieminēja arī spēcīgas opozīcijas nepieciešamību. Tas patiešām ir svarīgi demokrātiskas kārtības nodrošināšanai. Uh, Spēcīga opozīcija var nodrošināt labu alternatīvu politiskajai varai. Bet tagad pārējot pie Ēģiptes un uzklausot uh, Ēģiptes parlamenta deputātu Dardarī kungu, viņš uh, pieminēja vēsturiskus uh, faktus. Pirmkārt to, ka mūs noteikti ietekmē desmitgades vai pat gadsimti, kur laikā bijušas uh, vērojamas sadursmes starp ārābu pasauli un rietumiem, bet uh, viņš teica, ka ir jāpārkāp pāri šai konfrontācijai un šodien mums būtu jāspēr jauns solis ceļā uz daudz konstruktīvāku sadarbību nākotnē. Viņš teica, ka ir jāatbrīvojas no divām mentalitātēm, lai to varētu izdarīt vienu, kas valda arābu pasaulē, proti šis mazvērtības kompleks, un tā ir joma, kur mēs uh, esam redzējuši progresu. Tā, tā bija reālā motivācija Ēģiptes uh, reformām, centieniem uz uh, tiesiskumu, sociālo vienlīdzību. Tas tieši tas arī ir. No otras puses viņš teica, ka ir jāatbrīvojas arī no pārākuma, kompleksa, lai varētu veidot simetriskas un saskanīgas attiecības, kas mums, kas mums ļaut pavirzīties priekš. Priekšstādātājs uzdeva jautājumu, vai islams un demokrātija ir savietojums, ņemot vērā jauno terminu musulmaņu demokrāti, kas viņa prāt ir galīgā atbildošajā jautājumā. Tomēr viņš sacīja, ka revolūcija vēl turpinās. Joprojām ir vairākas jomas, kurās pastāvošās problēmas ir jārisina. Tāpat kā iepriekšējais runātājs, viņš norādīja, ka ir nepieciešama spēcīga opozīcija, kas neiesaistās tikai ielu politikā, ja vien ir pieejami demokrātiski kanāli. Visbeidzot, viņš pieminēja faktu, ka Ēģipte tāpat kā daudzas citas Arābu valstis izjūt nepieciešamību pēc jaunas kultūras, jaunas sadarbības un konsensa meklēšanas kultūras veidošanas. Vēl viņš izcēla uh, to, ka Eiropai būtu jāspēlē sava loma šajā ziņā, lai palīdzētu reformu procesā un lai palīdzētu atrisināt jautājumus, kas uh, attiecas uz endēmisko korupciju politikā, policijā un daudzās citās jomās. Priekšsādātāji? Jā, liels paldies! Paldies uh, referentam Ulgana kungam, paldies ministram Šubānī, paldies deputātam Dardēri un uh, Eiropas ārējā darbības dien, dienesta ģenerāla sekretariātam. Pašlaik mums būs uh, neilga pauze, kafija patiesībā ir pat jau pasniegta. Un uh, pārtraukums būs līdz 11. Uh, pēc tam. Mm, sanāksmes vadīt pārņems cits priekšsādātājs. non ho capito. Così. Ah, sì, sì. Grazie, possiamo. Paldies. Domāju, ka mēs varam atsākt diskusiju, sākt tās otro kārtu. Un šobrīd runāsim par pāreju no diktatūras uz demokrātisku valstu. Pilsonība, polarizācija un spēku līdzsvars. Ļoti interesanta tēma. Mēs uh, gribētu pateikties uh, viesiem, kas uh, piedalās mūsu otrajā darba sesijā. Ferģāni kungam no Tunisijas tieslietu ministrijas, Elk Halfī kungam, uh, no Marokas un Elhadād kungam. Paldies par to, ka piedalāties šajā konferencē. Pirmajā diskusijā mēs eh, konstatējām, ka fundamentālā problēma demokrātisku, uh, fundamentālā problēma demokrātijas uh, radīšanā ir uh, demokrātijas institūciju uh, izveide, bet eh, nav iespējams iztikt bez līdzsvara starp likumdevēju vāru, tiesu vāru un izpildu vāru, un tas eh, vienmēr ir bijis eh, mūsu bāžu priekšplānā. Savstarpējās attiecības starp dažādām uh, vāras jomām ir būtiskas un līdzsvars ir priekšnoteikums demokrātiskas valsts izveidē. Eiropas Savienība ir sniegusi atbalstu daudzām Ziemeļāfrikas valstīm, veicot tiesu sistēmas un uh, tiesu sistēmas reformas, bet uh, Iepriekš, kad uh, tiesu sistēma gāja izpildvaras pavadā, tagad situācija ir mainījusies un ir jānodrošina, ka tiesas, tiešām, tiesas ir patiešām neatkarīgas. Tas ir ārkārtīgi būtiski pēc uh, ārām pavasara revolūcijām. Es gribētu minēt uh, kādu piemēru no Tunisijas, kur tiek veikta plaša tieši sistēmas reforma. Pašlaik ir sagatavots uh, likuma projekts, un tiesas darbojas uh, pārējais režīmā. Tomēr ir redzams, ka ir ārkārtīgi grūti novilkt uh, robežas un nodrošināt līdzsvaru starp izpildu varu un tiesu varu. Pagājušajā nedēļā Mēs e, dzirdējām arī par notikumiem Ēģiptē, kur uzstājās tiesneši, kas darbojās Mūbaraka režīma laikā. Tunisijā e, preses brīvība šobrīd ir gandrīz pilnībā nodrošināta. E, tas pats ir iesācies arī Mārokā uzklausot uh, ANO cilvēktiesību padomas rekomendācijas, un es ceru, ka ministrs Elhāfī mums varēs sniegt par to plašāku informāciju. Savukārt Ēģiptē preses brīvība nesenā pagātnē ir pasliktinājusies, pret uh, daudziem žurnālistiem ir ierosināti procesi, ir uh, uzsākti uzsāktas vairākas lietas par zaimošanu, un Eģiptes jaunā konstitūcija ierobežo preses brīvības apjomu. Žurnālisti publikāciju dēļ var nonākt pat cietumā, un eh, revolūcijas eh, ideāli, revolūcijas cerības eh, netiek piepildītas. ekonomisko reformu rezultātā ir eh, pa palielinājusies eģiptiešu lasīt prasme un eh, pieauga arī pieprasījums pēc preses, kuru ir nepieciešams ap, apmierināt. Atbilstoši islāmistu partijām, kas nāca pēc uh, pie vāras pēc um, diktatūras beigām, ir nepieciešams uh, skaidri definēt uh, islāmiskos principus. Daži saka, ka ir nepieciešams atdarināt uh, rietumus. Šo spārnu varētu saukt par reformistiem. Savukārt, uh, Citi saka, ka ir nepieciešams veidot islāma valsti. Un uh, esot uh, jāturās nevis pie demokrātijas dogmām, bet pie ētikas vērtībām. Reformējot uh, tiesu sistēmu atbilstoši rietumu demokrātijas uh, prasībām, uh, lai nodrošinātu pamatiesību ievērošanu šajā reģionā. Tālāk par pilsonības definīciju. Ja jūs eh, balstāt pilsoniskumu uz reliģiju, kā gan jūs varat iesaistīt sabiedriskajās norisēs visus pilsoņus. Es ceru, ka nākamie runātāji sniegs mums zinām ieskatu šajās jautājumos. Un šo ievadvārdu noslēgumā gribēju teikt uh, paldies visiem, kas ir ieradušies. Un uh, diskusijas noslēgumā uh, Maktāvī kundze apkopos diskusijas secinājumus. Bet tagad vārds uh, Ferdžānī kungam. Elkhalfī kungam. Paldies! Vispirms gribēju pateikties par šo ielūgumu, par to, ka es varu jūs priekšā uzstāties un pastāstīt to, kas arābu pasaulē notiek, it īpaši Mārokā. Uh, Arābu pavasara laikā Māroka izvēlējās tas, ko varētu teikt par trešo ceļu starp revolūciju un veco pārvaldības sistēmu. Tas bija trešais ceļš. Mēs lēmām, ka ir nepieciešams veikt reformas, nezaudējot stabilitāti. Divus gadus pēc uh, šīs pieejas uzsākšanas, mūsuprāt, mums ir izdevies panākt ļoti labu attīstību un radīt šim reģionam unikālu modeli, veicot nepieciešamās reformas un vienlaikus saglabājot valsts stabilitāti un veicinot un stiprinot stabilitāti visā reģionā. Par spīti dažādiem riskiem un nestabilitātei, kas valda šajā reģionā, Malī ziemeļos un Sahelā. Kādi ir šīs pieejas galvenie elementi un kā tā Mm, kā tas ietekmē lēmumu veikt eh, preses reformu, tiesu sistēmas reformu un decentralizāciju, kā arī reformas, kas vērstas uz cilvēktiesību situācijas uzlabošanu. Mums a, eh, izdevās a, eh, īstenot šo pieeju, tomēr tas nenozīmē, ka mēs esam guvuši panākumus it visām. Nē, Mēs esam procesām, jo demokrātija ir process. Daudzi zinātnieki pētot demokratizācijas problēmas nodarbojas ar jaunu institūciju veidošanas problēmām. To, kā jaunā politika veicina jaunas kultūras rašanos, uh, un kā vēlēšanās parādās jaunie līderi. Politikas zinātnē ir šie četri komponenti, kas raksturo politiskās pārmaiņas - jauna kultūra, jaunas institūcijas, jaunas politikas un jauni līderi. Un tas, kas notiek Marokā, ir sakojošais. Mēs esam procesā, kurā tiek izplatīta demokrātiskā kultūra, tiek veidots jaunas demokrātiskas institūcijas, izstrādātas demokrātiskas politikas un demokrātiskas vēlēšanas ļauj parādīties arī jauniem līderiem. Kas tad ir noticis uh, pēdējo divu gadu laikā šajās četrās galvenajās jomās. Par to es jums pastāstīšu. Pastāstīšu par preses reformu, tieslietu sistēmas reformu, decentralizāciju un cilvēku tiesību situācijas reformu. Notiekošais mums uh, ļauj domāt, ka šāda pieeja varētu būt veiksmes stāsts un atbilde mēģinot uh, atrast uh, kritisko līdzsvaru starp stabilitāti un reformām. Sāksim ar cilvēktiesībām. Mums pieder kāds rekords pēdējās desmit gadas laikā. Karalis uh, ir uzsācis uh, to, ko mēs saucam par līdztiesības un samierināšanas procesu ir izmeklētas aptuveni 22 tūkstoši lietas, eh, kurās pagātnē ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi. Un tam ir iztērēts eh, un kompensācijām atsevišķiem cilvēkiem ir iztērēti 220 miljoni dolāru. Bet visbūtiskākais šajā procesā ir samierināšanās un tas, ka mēs eh, nonākam pie zināmām rekomendācijām, kuras tika ņemtas eh, vērā sastādot valsts jauno konstitūciju pagājušā gada jūnijā un jūlijā. Sākot no aprīļa 2011. gadā, ja galvenais eh, šīs jaunās konstitūcijas elements, kas ir palīdzējis radīt jaunu kultūru cilvēktiesību jautājumos, varētu būt uh, jautājumi, kas ir saistīti ar spīdzināšanas aizliegumu un kriminalizēšanu. Spīdzināšana tagad tiek uzskatīta par noziegumu. Ir vismaz 21 pāns jaunās a, uh, konstitūcijas a, uh, sadaļā, kur mēs saucam par cilvēka pamatiesībām. ir pieņemts arī likums par tiesībām, un ne tikai konstitūcijā ir eh, noteikts, eh, noteikti starptautiskie tiesību akti, kas attiecas uz eh, cilvēktiesībām, tajā skaitā arī konvencija par spīdzināšanas aizliegumu. Mēs piedalāmies cilvēktiesību padomē Ženēvā, un piedalāmies uh, vispārējā periodiskajā vērtēšanā. Un visbeidzot, mēs esam piekrituši atvērt savas durvis īpašajam ziņotājam daudzos jautājumos, ko vēlas izpētīt ANO. Ir īpašais ziņotājs par spīdzināšanu. Uh, Pagājušajā gadā septembrī viņš ieradās Mārokā un veica pētījumus, un ja jūs lasāt viņa pētījumu, viņa ziņojumu, jūs redzat, ka Mārokas valsts atzīst, ka šajā ziņā pastāv zināms problēmas, tomēr vienlaikus mēs rādam pasaulē, ka mēs uh, strādājam, lai risinātu cilvēktiesību pārkāpumus. Tas ir ārkārtīgi būtiski mēs neizliekamies, ka nezinām, kas notiek valstī. Pat tad, ja ir šādas problēmas, mums ir drosme tās risināt. Laikā no 2011. līdz 2012. gadam gandrīz 40 tūkstoši demonstrāciju Marokā ir notikušas. Un bez policijas iejaukšanās. Šī statistika tika darīta zināma cilvēktiesību padomē Ženēvā pagājušā gada martā. Mums ir plāns risināt uh, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un tos izskaust. Nākamais uh, plāns, uh, kas ir darba kārtībās, ir saistīts ar preses reformu. Pagājušajā gadā diskusiju ietveros ar cilvēktiesību padomi, vai gandrīz desmit valstis ir um, lūgušas uh, Māroku dekriminalizēt. Uh, pārkāpums, kas saistīti ar preses darbību. Pagājušajā mārtā tika sagatavots uh, ziņojuma projekts, kas, kas paredzēja dekriminalizēt uh, uzskatu brīvību, uzskatu pārkāpumus, un mēs esam publiski atzinuši, ka mums ir izdevies izveidot uh, jaunu preses kodeksa projektu, uh, kuros ir atspoguļotas uh, mūsu starptautiskās saistības, proti tiek nodrošināta viedokļa brīvība. Un jaunais preses kodeks ļauj profesionāļiem, žurnālistiem, redaktoriem bez jebkādas iejaukšanās, strādāt bez jebkādas iejaukšanās uh, no nacionālo iestāžu puses un ievēlēt preses padomi, kas risinās visas problēmas, kas ir saistīts ar plašsaziņas līdzekļiem. Vienlaikus šajā jaunajā preses kodeksā ir paredzēti noteikumi par piekļuvi informācijai. Tas notiek pirmoreiz. Konstitūcijā ir teikts, ka uh, ir nepieciešams likums, kas garantētu šādas tiesības piekļūt informācijai, jo demokrātija nevar pastāvēt bez brīvas un atbildīgas preses. Pagājušajā gadā paralēli darbam pie reformām preses kodeksā Eh, jāatzīmē, ka neviens žurnālists netika ieslodzīts, neviena vietne netika bloķēta, neviens nacionālās preses izdevums netika bloķēts. Un vienlaikus mēs uzsākām dialogu ar nozares profesionāļiem, kas mums ļauj uzsākt jaunu reformu procesu. Jā, mums ir zināmas uh, problēmas, kas ir saistītas ar žurnālistu aizsardzību. Žurnālisti bez robežām pagājušajā gadā teica, ka Maroka nepiedar pie tām valstīm, kur žurnālisti tiek nogalināti, nolaupīti vai spīdzināti, tomēr ir zināmas problēmas ar žurnālistu aizsardzību. Mēs zinām, ka laikā no 2012. līdz 2013. gadam ir samazinājies to gadījumu skaits, kur žurnālistiem, kas ir atgadījies, un tas eh, ir noticis demonstrāciju laikā sadarbībā starp uh, Tieslietu ministriju, Informācijas ministriju un Iekšlietu ministriju šie gadījumi tiek uh, izskatīti lai novērstu vārdarbību pret žurnālistiem. Un tas ir mūsu reformu darba kārtībā. Mūs atbalsta ne tikai vietējās cilvēktiesību organizācijas. Pagājušajā piekdienā Marokā tika rīkots pirmais uh, preses brīvības eh, pasākums, eh, kur atbalstīja UNESCO un daudzas preses organizācijas. Šajā festivālā piedalījās gandrīz 80 uh, eh, dažādi mākslinieki no visas pasaules, un uh, mēs uh, ar to vēlējāmies parādīt, ka vēlamies būt cauradzami, atzīstam problēmas un esam gatavi tās risināt pat uh, Marokas Sahārā, Marokas dienvidos. Pagājušā gada laikā ir viesojušās 22 ārvalstu delegācijas, un arī šodien apvienotās karalistes ASV un Kanādas žurnālisti apmeklē fosfokru un uh, ziņo no šī reģiona. Mūsu politika ir atvērto durvju politika un mēs domājam, ka preses eh, problēma risināšanā mums izdosies gūt panākums. Un visbeidzot, eh, pastāstīšu par tiesu sistēmas reformu un Mārokas Sahāras konfliktu. Nākamā, eh, pagājušajā gadā mēs uzsākām nacionālo dialogu, lai garantētu neatkarīgu, efektīvu, caurskatāmu tiesu sistēmu. Pagājušajā mēnesī komisija, kas nodarbojās ar šo jautājumu, pabeidz savu darbu un šobrīd strādā pie jauna likumdošanas uh, likumprojekta, kas nodrošinās šos trīs pamatprincipus. Vienlaikus, runājot par decentralizāciju, mēs uzskatām, ka pēc uh, apvienoto nāciju ielūguma aicinājuma nodrošināt uh, lielāku autonomiju. Mēs esam izstrādājuši šādu autonomijas plānu un par to pašlaik tiek diskutēts. Pēcpusdienā es jums pastāstīšu sīkākas detaļas par šo projektu. Paldies! Grazie. Ora diamo la parola al signor Fargiani. Paldies, un tagad došu vārdu Fargiani kungam. Jums arī desmit minūtes. Liels paldies! Vispirms es gribēju jums pateikties par to, ka esat mani šeit uzaicinājuši un to, ka ar visu iesaistīto palīdzību esat uzsākuši dialogu starp uh, cienīmo parlamentu un mums pārēja no diktatūras uz demokrātisku valsti. Domāju, ka ir eh, problēma ar diktatūru, jo ir eh, bijusi un arī šobrīd eh, tā ir pastāvoša dialektiska problēma, stā, kas saistās ar uh, diktatūras iedibinātajām struktūrām un šobrīd uh, veidotās demokrātijas uh, struktūrām. Es šeit runāju tieši par Tunisiju. Reizēm zinātnieki nostājas uh, vienas puses vai otras puses iet pozīcijās, bet tas ir process attīstībā, un reizēm ir tā, ka tie, tās struktūras, tie cilvēki, kas atbalstīja iepriekšējo diktatūru, mēģina atdzīvināt šos spēkus dažādos veidos un formās. Izņemot ASV, Šveices e, un Lielbritānijas, kā arī Skandināvijas demokrātijas. Šobrīd gandrīz ik viena ES dalība valsts mums ir palīdzējusi atbalstīt uh, demokratizācijas uh, projekt, uh, procesus, un par to mēs esam pateicīgi. Es nedomāju, ka mums vispār ir kādas problēmas ar preses brīvību, ar pilsonības universālumu, jo mums nav atšķirīgas, eh, atšķirīgu paradigmu kā jums. Tomēr tas ir jāiesakņo mūsu vērtību un uzskatu sistēmā. Un te es varu minēt eh, Francijas piemēru. Francijā ar tās laicīgumu reliģija ir nedaudz atšķirīgs uh, faktors nekā Lielbritānijā. Tāpēc ir jāatzīst, ka mēs esam nedaudz atšķirīgi no jums. Tomēr uh, tendence un uh, būtiskākais politiskais uzstādījums ir tie paši. Es nedomāju, ka demokrātija uh, var nodrošināt uh, ilgts. Var, var nodrošināt ilgspēju, pat ja tas prasītu ilgu laiku. Savukārt uh, diktatūra varētu ātri garantēt stabilitāti, kas būtu maldīga stabilitāte. Mēs ticam jūsu vērtējumam, ka pārējais process, kuram mēs ejam cauri, prasīs zināmu laiku un pacietību. Kad mēs runājam par šiem jautājumiem, man ir jāatgriežas pie eh, tām problēmām, par kurām es eh, tiku aicināts izteikties, proti par pilsonību. Jaunievēlētā valdība un ieskaitot arī mani, mm, noraida jēdzienu islāmists, jo tas tiek saistīts ar eh, terorismu, un daudzām citām negatīvām lietām. Savukārt eh, mūsu valstīs islamists eh, saistās ar pilnīgi citu nokrāsu. Tas saistās ar reliģiju, un tas ir ļoti vienkāršs jēdziens. Tomēr tas pats jēdziens citās valstīs, eh, piemēram, uh, Eiropas valstīs, Eiropā, es ceru, ka tā reiz kļūs par vienotu valsti, ir nedaudz sarežģītāks. Tāpēc pilsonības un valsts piedarības koncepcijai mums nav citas definīcijas kā jums. Mēs nediskriminējam nevienu no mūsu pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kas viņi ir. Mums, mūsu vidū dzīvo gan uh, ebreji, bet mēs e, nenošķīram musulmaņu pilsoni no ebreju pilsoņu. Viņi ir e, līdzvērtīgi, nevienam nav jācieš un neviens netiek diskriminēts par to, ka ir kristietis, musulmanis vai ebrejs. Mēs esam pret apspiešanu neatkarīgi no tās uh, veida. pastāv vispārējais uzskats, ka demokrātijā ir jārespektē pilsoņu ticīgums vai neticīgums, un ik viens ir brīvs uh, savās domās un var paust savu viedokli, tomēr politisko vērtību, uh, tomēr kaut arī politisko vērtību sistēmu, kāda tā ir rietumos vai citās valstīs, prasa ņemt vērā arī citus faktorus. Pastāvošo minoritāšu vērtības, vai nu tie būtu ebreji vai kristieši, ir uh, Eh, politiski kreisie vai labējie vai neatkarīgi, tomēr viņiem visiem viens otrs ir jāciena, lai varētu nodrošināt ilgtspējīgu stabilitāti. Ir jānodrošina, ka stabilitāte un ikviena drošība tiek eh, aizsargāta. Un tas uh, valstī ir pašsaprotami. Uh, Preses brīvība arī ir universāla brīvība, tomēr sabiedrība ir jāaizsargā un nevienai grupai nevajadzētu nodrošināt neaizskaramo statusu. Neaizskaramo status, eh, statusu pārējais laikā vēlas daudzi. Uh, Visi saka, neaiztieciet mani. Mēs vēlamies uh, izveidot mēdī sistēmu, un mēs uh, saskaramies ar problēmām, kas ir saistītas negluži ar preses brīvību, bet ar to, ka uh, kāds izspiež no cilvēkiem naudu, nodarbojas ar šantāžu attiecībā uz uzņēmējiem, un tas nav pieņemami ir nepieciešama tāda mēdīja sistēma, kas pastāv, piemēram, Lielbritānijā, ir ārkārtīgi grūti kādu nomētāt ar dubļiem. Jo tas uh, sitīs pa kabatu attiecīgiem žurnālistam. Ir nepieciešams izveidot šādu mediju sistēmu, un mēs pamazām uh, šim mērķim tuvojamies. Tas pats attiecas arī uz tiesu sistēmu. Mēs e, neapšaubām tiesu neatkarību, bet mēs, e, mums ir bāžas par dažu tiesnešu pērkamību. Tieši viņi ir tie, kas e, liek šķēršļus un bremzē uzņēmēju problēmu risināšanu, kuriem ir saiknes ar veco režīmu un kas vēlas uh, tikt pēc iespējas drīzāk gūt skaidrību. Arī politiķi to vēlas, jo mūsu pārmantotā sistēma ir tīpaši izmeklēšanas tiešu sistēma ir problemātiska. Izmeklēšanas tiesnesis ir kā cārs, un ir ārkārtīgi grūti vērst pret viņu kādas, eh, un viņam ir ārkārtīgi vienkārši vērst kādas darbības pret vienkārši pilsoņu. Neatkarīga tieslietu sistēma ir mūsu demokrātijas stūrakmens, bet mums ir jālūdz tiesnešiem radīt līdzsvarotu sistēmu, kas varētu aizsargāt pilsoni un kas varētu uh, vērsties pret kādu uh, tiesnesi, kas uh, ir pieļāvis eh, pārkāpums vai noziegums. Tomēr šī sistēma pagaidām vēl nav radīta. Mēs vēlamies uh, līdzsvarota sistēmu un skaidru vāru līdzsvaru, lai ko tas arī maksātu. Uh, līdzsvars starp valsti un pilsoni ir jārisina, jo cilvēki ir varas avots, un valdība ir viņu izvēle demokrātiskā sistēmā. Tomēr šeit ir jautājums par to, kādas tad ir musulmāņu valstu īpatnības. Musulmaņi nevēlas, lai kāds izrādītu necieņu pret viņu ticību vai citiem pilsoņiem, un neatkarīgi no tā, vai balstoties uz dzīmuma vai ticības kritērijiem, katram būtu jāievēro dažādība un jāciena otrs. Tikai tā var nodrošināt ilgtspējīgu un uh, stingru stabilitāti šādā demokrātiskā ietvarā. Es runāju par uh, tiesu varas neatkarību un jaunajām demokrātijām. Ir būtiski izvairīties no uh, pārkāpumiem, ko pastrādāti. Neviens no tā no, nu, nav pasargāts, bet uh, ir šī, šī sistēma, ir, jānodro, ir jānodrošina šīs sistēmas taisnīgums. Tas ir demokrātijas stūrakmens. Daži korumpēti tiesneši ir izveidojuši sistē, korumpētu sistēmu un nav nekādas iespējas, ka šī sistēma pati labosies. Tāpēc ir svarīgi, lai būtu godīga tiesa sistēma un daudzi vecākie tiesneši Tunisijā vēlas uh, sistēmu, kurā vairs nebūtu paredzēti izmeklēšanas tiesneši, bet eh, tiktu noteikts eh, skaidrs līdzsvars, nodrošinot neatkarīgu tieslietu sistēmu. Man ir jārunā arī par eh, šo problēmu, kuru varētu atrisināt uh, reāli darbojošās demokrātiskās uh, sistēmas ietvarā. Vai nu jūs uh, esat uh, minoritātes pārstāvis vai piedarat kādai konkrētai grupai, ja jūs uh, jūtat atsvešinātību un uzskatāt, ka jūs netiekat iesaistīts uh, sabiedriskajos procesos, tad šī sistēma varētu pieļaut uh, paša tīrīšanos, pašu uzlabošanos un labot uh, to, kas ir nepareizi. Tālāk jautājums par uh, sekulārismu un polarizāciju. Jaunajās demokrātijās ir, uh, kur pastāv iepriekš apspiestas grupas, lai tās, eh, lai vai tās būtu politiskas vai nepolitiskas, eh, pastāv problēma, jo viņi uzskata, ka jaunā demokrātija dod iespēju izteikties un kļūt eh, redzamākiem, kā arī iesaistīties nākotnes sistēmas veidošanā, kā to pārēc konstitūcija. Tas ir leģitīmi Tomēr vai viņiem tas izdodas vai nē, ir atkarīgs no konsensa, kas ir jāatrod pārējā uz demokrātisko sistēmu. Konsens šeit ir ārkārtīgi būtisks, izšķirošs, tomēr arī tam ir jābūt uh, balstītam uz uh, saprātu un vēlēšanu rezultātiem daudz cilvēku gribētu apgriezt kājām otrādi pilnīgi viss. Tas būtu hauss, un to mēs nevaram akceptēt. Tomēr, ja tie, kas uh, ir ieguvuši vē, vairākumu vēlēšanās, ignorē mm, otru pusi, tā arī tas nav pieļaujams. Es domāju, ka ir jāuzklausa visi un jānodrošina līdzsvers. Es uzskatu, ka Tas, kas notiek Tunisijā, ir attīstība pareizajā virzienā. Protams, ka pārējais periods nav viegls, bet um, ceru, ka mēs tiksim galā. Lielas paldies! Paldies! Sirsnīgs paldies! Tagad uh, došu vārdu nākošajam runātājam El Haddad kungam. Paldies! Sākumā gribēju pateikties visām institūcijām un struktūrām, kas sadarbojās, lai šis uh, pasākums varētu notikt. Liels paldies uh, par to, ka esat mūs ielūguši. Es uh, personīgi pārstāvu musulmaņu brālību, un tā ir pirmā reize, kad mēs esam ielūgti. Jums bija vajadzīgi trīs gadi, lai mūs ielūgtu, kaut arī pēdējo trīs gadu laikā jūs esat ielūguši daudz Eģiptes politisko grupu pārstāvis. Uh, Es par to priecājos, es ceru, ka tā tas turpināsies un šādu ielūgumu būs vairāk, jo tieši dialogs aci pret aci ir tas, kas ir nepieciešams. Tieši eh, tā mēs varam saprast, tā, kādi pārpratumi eh, rodas Ēģiptē un kādas eh, nesaprašanās. Tāpēc es mēģināšu Mm, pastāstīt eh, zināms vēstījums. Mēs, kā musulmaņu brāvība, pēdējos 50-60 gadus esam cietuši no demonizācijas kampaņas Eģiptes iekšienē. Un uh, to atbalstīja arī starptautiskā kopiena un daudzi mēdī, bet tagad ir uzsākts jauns laikmets, jauna ēra. Mēs uh, to augstu vērtējam un uh, uzskatām, ka ir jāsaprot, kādas ir mūsu domstarpības, jāsa, jāsaprot, uh, kā tās atrisināt un kā savstarpēji panākt tuvināšanos. Es uh, jau sākumā gribēju um, atvainoties, ka es mainīju savu runu, dzirdot, kādu jautājumu tika uzdota pirmajā diskusija kārtā. Uh, Domāju, ka pirmais solis ceļā uz problēmu risinājumu ir ja, tas, ka mēs saprotam, ka problēma vispār ir. Kāds cilvēks man uh, pastāstīja, ka ir uh, milzīga problēma tajā, ka mēs uh, pārstāvam ļoti atšķirīgas viedokļas. Pirmajās revolūcijās, pirmajās nedēļās pēc revolūcijas, sākot no mārta, mēs redzējām, ka Eģipti apmeklē daudz delegāciju no Eiropas, gan no dalību valstīm, gan no ES. Un uh, pozitīvi bija tas, ka viņi visi ieradās uh, kā baltas papīra lapas, nebija nekādas bagāžas, un viņi mēģināja saprast, kas notiek. Tas bija labi. Mm, tomēr uh, šāda bagāža Eģiptē un daudzās citās valstīs jau bija. Divus gadus vēlāk tas viss ir pazudis viss ir pagriezies par 180 grādiem. Un es domāju, ka tam ir ļoti būtiski iemesli. Manuprāt, iemesls, būtiskākais iemesls tam ir milzīgais nepareizes informācijas apjoms. Un, manuprāt, viena lieta, kas apvieno visus rietumu diplomātus Ēģiptē, ne tos, kas tur dzīvo uz vietas, bet tos, kas apmeklē Ēģipti. Uh, ir tas, ka gandrīz simtprocentīgi informācija, kas ir pieejama, ir nepareiza. Un tas jums kā oficiāliem pārstāvjiem, diplomātiem, savu tautu pārstāvjiem nekādi nepalīdz gūt uh, pilnīgu izpratni un pieņemt informētas lēmums par jūsu dienvidu kaimiņiem, tāpēc es uh, jūs sirsnīgi aicinu to pārdomāt. Sākšu ar ļoti vienkāršu piemēru, bet uh, minēšu vairākus piemērus, kad runāsim par konkrētām tēmām. Viens uh, konkrēts piemērs, uh, ko minēja priekšsādātājs ievadā. Viņš runāja par to, ka šura padomē tika iesniegts līkumprojekts, un priekšsādātājs teica, ka musulmaņu brālības ierosinātā tiesu sistēmas reforma pārēdza prezidentam iespēju iecelt tiesnešus. Te ir divi nepareizi punkti. Pirmkārt, musulmaņu brā, brālība nav apspriedusi, sagatavojusi uh, tiesu sistēmas reformu. Un otrs nepareizais punkts ir tas, ka uh, šo likumu sagatavoja Lasat partija, un par to joprojām spriež šūras padome. Likumprojekts neparādz priekšsādātājiem iecelt tiesnešus. Konstitūcija to pat aizliedz, to dara tieslietu padome. Un izmaiņas, kas ir veiktas konstitūcijā rietumu izprant, rietumu izpratnē par jaunajām demokrātijām, kas sāka veidoties pēc ārā pavasara, eh, balstījās uz to, ka mēs sākām ar uzticību un eh, kas vēlāk pārauga inkvizicionālā eh, mērķu apšaubīšanā, nolūku apšaubīšanā, un es domāju, ka ir nepieciešams atjaunot uzticības tiltus, ņemot vērā reģiona uh, dinamiku, es domāju, ka šādus uh, institucionālos tiltus izveidot būs grūti, tāpēc tie ir jāveido starp cilvēkiem, kas uh, varētu vēlāk tuvināt arī institūcijas. Un tagad es uh, runāju no sevis, pat ne no musulmaņu brālības vai arī brīvības un taisnīguma pārtīs vārdā. Gal galā mēs visi esam cilvēki, mums eh, visiem ir savi uzskati, savi spriedumi, pārliecības, bet eh, es aicinu jūs eh, uzklausīt politiskās grupas un kustības ārābu pavasara valstīs, lai noskaidrotu faktus. Nesiet atkarīgi no plašsaziņas līdzekļiem, jūs to zinat pat vēl labāk nekā mēs. Uh, Mēdīju uzticības uh, indeks uh, rāda, ka 15% ziņu ir bijušas patiesas, pārējā, pārējās ir sāfabricējumi. Tāpēc neusticieties mēdījiem. Tiešs kontakts vienmēr ir labāks. Un ko mēs darām, lai saprastu jūsu nostāju? Mēs eh, klausāmies jūs publiskos paziņojumus. Mēs ne, neklau, nelasām mēdījus, jo uzskatām, ka mēdī meklē asums, meklē pipariņus. Un, uh, diemžēl, tādi ir lielākie mēdī Ēģiptē, gan valsts, gan privātiem. Ir eh, žurnālisti kas strādā profesionāli, nevadās pēc ideoloģijas, bet ievēro profesionālos kritērijus, un es negribu likt pie kauna staba visus žurnālistus. Daži no viņiem vadās pēc profesionāliem kritērijiem. Mēs esam jauna demokrātija, kas ir vēl zīdaiņa autiņos, un šeit ievadvārdos tika pieminēta rekonstrukcija, reformēšana un lasīt prasmi. Mums uh, Ēģiptē pat vēl nav izveidota pienācīga politiskā sistēma. Mūsu mērķis uh, kopš uh, revolūcijas uzvaras ir bijis izveidot funkcionējušu politisko sistēmu, un to, šo darbu pārtrauca militārā hunta, kura uzskatīja, ka musulmaņu brālība grib pārņemt varu. Mēs esam nepieredzējuši šajos jautājumos un meklējam, kā izdarīt to pareizi. Un kur tad mēs meklējam palīdzību? Mēs raugāmies uz jums, uz Eiropas valstīm. Demokrātija nav mūsu izgudrojums, tas ir jūsu izgudrojums, rietumu izgudrojums. Un es domāju, ka mēs nevarētu radīt labāku demokrātiju, tāpēc mēs vēlamies pārņemt jūsu. Mēs uh, meklējam akadēmiskus risinājumus ikvienai problēmai, bet tā vietā, lai uh, saņemtu uh, tehniskas zināšanas, uh, kuras mēs no jums sagaidām, kuras uh, jūs faktiski mums esat parādā. Un kāpēc jūs esat parādā? Tāpēc, ka Mubaraks, uh, kurš pēdējos 30 gadus uh, valdīja Eģiptē, bija atkarīgs no jums, no Eiropas valstīm, no rietumiem kopumā. Es neizslēdzu arī ASV, bet uh, pašlaik es runāju ar Eiropas Savienības pārstāvjiem. Rietumi Mubarakam un vairākiem arābu diktatoriem sniedza to leģitimitāti, kuru viņi vairs nebaudīja savā valstī, un arābu tautas pret to sacēlās. Šo diktatoru vairs nav, tāpēc uh, iz, ir izskanējis uh, smieklīgs salīdzinājums, ka musulmaņu brālība vēlas uh, militāru diktatūru, kas uh, nepieļautu ticības brīvību un funkcionējušu demokrātiju, kas jebkurā, brī, jebkurā gadījumā ir nepieņemama. Tas e, demokrātija ir jauna arābu tautām. Viņi pirmo reizi savā dzīvē var izvēlēties e, savus līderus. Viņiem ir jāanalizē, kāds ir piedāvājums, ko piedāvā viena partija vai otra, un viņi nav raduši to darīt, nav šāds kultūras. Tāpēc lūdzu, nevērtējiet mūsu demokrātiju vai mūsu problēmu risināšanu pēc tā, kā to risināt jūs, jo jūsu vēsture ir pilna ar ļoti brutālu pieredzi. Jūs esat smagi mācījušies, kā veidot nacionālas valstis, kā nodrošināt demokrātiskās brīvības. Un mēs pateicamies par šo cilvēktiesību mantojumu. Uh, tomēr līdz šim jūs nesat eh, snieguši palīdzību. Un no rietumiem mēs eh, galvenokārt redzam tikai divas nostājas. Paraudzīsimies, kā tas attīstīsies. Ir viena, un otra ir, vai vispirms ir nepieciešamas eh, reformas, vai izveidot to, pie kā mēs esam pieraduši. Kaut arī es ticu, ka mēs vēlamies būt labi cilvēki. Vāra sakropļo cilvēku, gandrīz ikvienu. Un atsevišķos, jaut, atsevišķās reizēs, kad man būtu jādomā, uz ko paļauties, vai es esmu prezidents, premjers vai partijas līderis, tad es drīzāk domāju paļauties uz likumiem, uh, un procesiem, kas var nodrošināt uh, demokrātisku sistēmu. Mēs uh, runājam ar uh, dažādiem deputātiem, apspriežam dažādas idejas un uh, piekrītam principam viens vīrietis, viens sieviete, viena balss. Mēs esam ceļā uz uh, demokrātiju un šobrīd Eģipte neviens pat īsti negrib uzņemties šo lomu. Mēs teicām, labi, mēs to darīsim, bet mums nav vēl iecelts prezidents. Es ceru, ka mums izdosies nodrošināt pienācīgas parlamentārās vēlēšanas un izveidot parlamentu, kas, kuram būs iekšas darīt to, kas ir jādara un cerams, ka tas notiks šī gada septembrī vai oktobrī. Es uh, te arī likšu punktu, jūs varat uzdot jautājumus par jebkādu tēmu, ko jūs vēlaties. Un, ja man būs sajūta, ka es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, varbūt atbildēšu tikai uz vienu, bet um, pēc sanāksmes mēs varam runāt kaut vai dienu un nakti. Paldies! E Grazie anche per la franchezza. Paldies. Jā. Ci sia altrettanta franchezza nel... Paldies arī par šiem ļoti atklātajiem uh, vārdiem. Esmu iepriecināts, ka mums ir tik ļoti atklāta diskusija. Ir daži runātāji pieteikušies, uh, tie ir Eiropas parlamenta deputāti un arī citi runātāji. Es eh, gribētu aicināt eh, jūs uzstāties eh, samērā īsi. Divas minūtes atkins, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu Elhadāra, Elhadāda kungu par viņa apņēmīgo runu un par to, ka viņš pateica to, ko pateica. Bet es gribēju atkārtot dažas lietas, ko es teicu iepriekš, jo nesaņem pienācīgu atbildi. Es esmu fascinēts, ka šis cilvēks pārstāv musulmaņu brālību un mani pārsteidz tas, ka Lielbritānija vēlējās iesaistīties uh, tuvējos austrumos, ka, vidējos austrumos, kad, lai nodrošinātu demokrātiskos procesus laikā, kad ar to atteicās darīt Ķīnā, ASV un citas valstis. Un uh, es priecājos, ka mēs to daram nevis tām maliņām. Mans jautājums ir vienkārši par tiesu sistēmu un likumību. Kā neatkarīga tiesa sistēma var darboties valstīs, par kurām mēs runājam šodien, ja jūs uzskatāt, ka ja šāriats daudzos gadījumos ir pretējs tam, ko mēs uzskatām par pamatiesībām - minoritāšu tiesības, sieviešu tiesības, un ja jūs uh, kā musulmanis maināt ticību, pāriet kristietībā, jūs saskarties ar dažādiem draudiem musulmaniski interpretētā tiesību sistēmā. Tāpēc es uztraucos par neatkarīgu tiesu sistēmu un uztraucos par to, ko jautāja kāds kolēģis iepriekš, piemēram, kāpēc mm, musulmaņu valstīs, kā Sauda Arābija, nevar darboties kristiešu baznīca. Uh, Es eh, neesmu praktizējošs kristietis, tomēr es ticu minoritāšu tiesībām. Un eh, viens būtisks jautājums, ko es uzdevu iepriekš un kas netika atbildēts. Daudzi eh, kolēģi, kas šajā parlamentā pārstāv Anglijas ziemeļrietums un ar kuriem mēs apspiežam daudzas svarīgas lietas, sacīja, ka ir eh, vairākas musulmaņu valstis, eh, es varu pieminēt Bangladešu, bet eh, tās varbūt arī citas valstis, kas neuzskata, ka demo, demokrātija ir savietojama ar islamu. Varbūt jūs tam ticat, bet daudzi netic, un tas ir fundamentāls jautājums, kur es uzdevu un kurš, diemžēl, nav atbildēts. Paldies! Paldies, vārds de Kaizers kundzei! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, rūpīgi klausījos kolēģi teiktajā, kur aizstāvēja domu, ka vajag vai nu veikt, vai tiesāt uz vietas, vai arī uh, censties saprast situāciju Tunē, Tunisijā un Ēģiptē, un es domāju, ka viņiem pilnīgi taisnība. Es domāju, ka šeit, uh, šajā parlamentā mēs visi, priekšsēdētājs Penzērī, visas politiskās grupas un mēs paši uh, Mēs vairāk kārtīgi šajā gadā esam devušies uz jūsu valsti, lai iegūtu informāciju tiešā veidā. Nevis tam dēļ, ka mēs šaubīties, šaubītos par preses teikto, un te varbūt man būtu neliela viedokļa atšķirība ar manu Ēģiptes kolēģi. Uh, bet eh, tām dēļ, ka es uzskatu, ka nekas nav salīdzināms ar tiešu kontaktu ar, sabies, ar pilsonisko sabiedrību un ar uh, vadītājiem. Un šī iemesla dēļ, Faržanī kungs, es mm, prātoju par šādām lietām. Jūs teiktajā es nedzirdēju um, cīņu par tiesnešiem, par tiesnešu uh, neatkarību un dzīvo diskusiju, kurā mēs nevēlamies iejaukties, bet kas pastāv jūsu e, tiesību e, sistēmā un kas nevar aprobežoties ar pāris korumpētiem tiesnešiem. Es vēlētos, lai jūs man paskaidrot ar saviem vārdiem, kas e, notiek Tunisijā tiesnešu mm, līmenī. Un es domāju, tad, kad jūs teicāt, ka tiesnesim jābūt uh, taisnīgam un kurš tad mm, pārbauda viņu. Mēs neatgriezīsimies vecajā sistēmā, kurā ir eh, ties, tiesu sistēma, kas ir mm, politiķu rokās un kā jūs vērtējat mm, šā tiesu sistēmu tiesnešus. Mēs ar tiem vairāk kārtīgi tikāmies Tunisijā. Mans Ēģiptes eh, kolēģis Es jūs ļoti rūpīgi klausījos, bet jūs izklausījāties ļoti uh, bažīgs un neusticējāties mēdījiem. Jums mēdī, kas stāsta arī mm, ne, nepatiesību un pilnīgi visu, bet uh, mums ir arī dažādi mēdī, un mēs zinām, kam uzticēties un kam nē, un mums ir šī atbildība spriest, un mēs dodam priekšroku izpausmes brīvībai. Lūk, tāds bija mans vēstījums kolēģiem. E, eh, Honorevole Romero. Tagad Romero kungs. Gracias, presidente. Tengo dos preguntas para el ministro. Romero kundze. Es gribētu uzliet divus jautājumus eh, Marokas ministram. Es pati strādāju Eiropas Savienības Marokas uh, delegācijā pati esmu no Spānijas un gribu uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, kāda ir situācija ar pamattiesībām? Jūs runājāt par uh, presas brīvību. Un tieši par to gribu uzdot arī jautājumu. Kādēļ nav lielāka elastīguma pakāpe? kādēļ pamatiesības netiek ātrāk piešķirtas. Es uh, esmu atbildīga par pamatiesībām, nu, piemēram, tiesības uz streiku un arī daudz citas tiesības. Tie, uh, kas uh, grib šīs tiesības izmantot, tiem sākumā ir jāpiesaka streiki, eh, piemēram, iestādēs, kādēļ administratīvās eh, problēmas netiek atrisināts, kādēļ netiek pieņemti tie likumi, ko pieprasa eh, arī konstitūcijā. Jūs runājat par tā saukto trešo veidu, bet nu taču arī šīm izmaiņām ir jānotiek. Tas bija mans pirmais jautājums. Mans otrs jautājums ir par Rietum Sahāru. Kādēļ Eiropas parlamenta deputāti nedrīkstēja ieceļot šajā reģionā? Mēs vēlējāmies doties uz šo reģionu. Jā, ir dažādi redzējumi šeit, arī mēs nesam monolītiski, mēs vērtējam šo problēmu no dažādiem skata punktiem. Uh, bet jūs nevarat mūs vienkārši nu, pilnībā izslēgt. Jūs nevarat aizliegt to, ka uh, Eiropas parlamenta delegācija dodas uz šo valsti. Lai arī tā varbūt nebūtu tā delegācija, kas tieši ar šiem jautājumiem nodarbojas. Uh, un jūs runājat, ka ir daudzi citi, eh, citu valstu piedarīgie, kas šo situāciju novērtē. Jā, labi, bet kādēļ eh, šī parlamenta deputāti nedrīkst eh, doties uz Sahāru? Tas nedrīkst vēlreiz atkārtoties, jo ja tas tā būs, tad mēs aizvien saskarsimies ar šo problēmu. Mēs vēlamies labas attiecības ar jūsu valsti, un mēs to varam, mēs līdz šim nesam varējuši to īstenot ar mūsu jaukto komisiju. Paldies! Paldies tagad Hamamēkī kungs. Rahim, e, Tēmēr Mekī, e, Aldo Magļu Šūra. Jā, labdien. Tamar Mekī, esmu, esmu Šūrah padomas e, deputāts ārlietu komitejā un strādāju arī Nacionālās drošības komitejā. Tātad pirmajā un otrajā raundā tiek uzdoti visu laiku vien un tie paši jautājumi, kāda ir situācija ar kristīgo minoritāti, uh, Uh, un par to gribu izteikt divus uh, komentārus. Attiecības ar, uh, starp kristiešiem un pārējiem ir tādas, ka nu nav tādas tā, apspiešanas gan musulmaņi, gan kristieši. Tas ir jāsaka, ka muslimi drīzāk tika apspiesti, jo tie, kas bija cietumies, tie bija musulmaņi, un kristieši nekad nebija cietumos. Un jūs zinat, ka tika apgalvots, ka esot uh, konflikti starp kristiešiem un musulmaņiem. Nu, piemēram, Aleksandrijas uh, svētā baznīca, piemēram, ugunsgrēks, kas tur tika uh, aizsākts, tas bija Mubaraka režīma. Uh, pēc tam tika veikti dažādi izmeklēšanas pasākumi un tā tālāk pēc tam dega vēl viena baldība, uh, vēl viena baznīca Gīzas reģionā. Un tomēr izrādījās, ka tā bija valsts uh, drošības iestāde, kas vispār šo konfliktu aizsāka. Uh, tas bija konflikts starp kopliem, koptiem un musulmaņiem. Tātad, ja iet runa par kristīgo mazākumtautību vispār konfliktu, tad līdzinējā. Uh, režīma laikā. Tie, kas ir palikuši un to, ko apzīmē kā felult, kas aizvien vēl ir saglabājušies, tie ir, nu, šie korumpētie cilvēki arī tie, kas šos konfliktus starp dažādu ticību cilvēkiem grib kurināt Ēģiptē un eh, kas eh, ļoti precīzi zina, ka tieši tādā veidā viņi novērš eh, uzmanību no sevis, pasliktinot situāciju gluži mākslīgi. Un tagad El Hosus un Kalubējas starpgadījumi bija nāves gadījumi, gāja bojā gan muslimi, gan arī kristieši, un mēs izmeklēšanas komitejā Šurah padomā esam par to atbildīgi, un pirmais, kas gāja bojā, bija musulmanis uh, šo konfliktu laikā. To es gribu uzsvert. Un tad nākošais abasejas uh, katedrāls gadījums, uh, starpgadījumi mm, sākās pēc apglabāšanas un pēc tam, kad tika ļoti precīzi skatīts, tie nebija ne musulmaņi, ne kristieši, tā, tie bija noziedznieki, bezdievji. es atvainojos, bezdieva, bet uh, tie, kas nepakaļāvās likumiem, kas uzbruka cilvēkiem, kas uh, noved pie tā, ka bija šie mm, starpgadījumi, kas tiešām ir jānožēlo, tas nebija konflikts starp musulmaņiem un kristiešiem. Un ar uh, maniem vārdiem es uh, gribu uh, teikt to, ka nu, nav tādas uh, problēmas starp kristiešiem un musulmaņiem. Jā, Iepriekšējais režīms izraisīja to, ka uh, kristiešus nedrīkst iecelt noteiktos uh, amatos. Jā, tas ir, no, nu, tā ir tā kā brūce, kas ir jāsārstē. Ir tāds problēmas, kas ir jāatrisina, un, protams, ka tas ir svarīgi. Likumam jābūt um, uh, nediskriminējošam uh, attiecībā uz visiem. Nu, bet labi, nākošajā uh, sarunraundā es vēlreiz gribētu uzstāties. Paldies! Paldies! Tagad nākošais uh, runātājs Talaps Marzuks. Bismillahirrahmanirrahim. Dieva vārdā. Man sauc Talats Marsuks. Esmu uh, bijušais uh, parlamenta deputāts un NUR partijas uh, uh loceklis Ēģiptē. Tās problēmas, par kurām mēs runājam, un reliģijas brīvība, tā to izmantoja politiski. Un tieši šīs problēmas un reliģijas problēmas ir ļoti precīzi jāizskata. Bet es gribu pievērsties tam, ko daži šeit minēja. Uh, arī britu uh, deputāts, viņš runāja par šarija un uh, cilvēktiesībām. Nu, piemēram, tiesības uz uh, to, ka cilvēks var būt ateists un kas. Mm, es domāju, ka uh, tas, šī drīzāk ir problēma starp. Uh, problēma arī Eiropā. Nu, piemēram, uh, Šveicē nu nemaz tā vienkārši nevar uh, lasīt uh, uh, sprediķus no mošajām. Un arī Francijā hibām problēma, uh, proti visauguma sadzošs tērps sievietēm. Tā tad ir, nu, tādas kultūra uh, problēmas arī uh, Arābu valstīs un uh, citām ir problēmas starp vairākumu un uh, mazākumu. Jā, Eģiptē par šo problēmu ir uh, jārunā un jāre, jārūpējas par tās atrisināšanu. Bet es tomēr gribu um, teikt, ka dažas cilvēktiesība uh, organizācijas uh, rīkojas tā, ka gribu tām pārmest, jo viņas visu uzmanību pievērš uh, kādai noteiktai grupai. Un tā valoda, kādu uh, viņu izmanto, novada pie tā, ka uh, viņi to nesaprot islama valstīs. Nu, piemēram, reliģijas brīvība. Mēs musulmaņi, bet kur tad ir mūsu reliģijas uh, brīvība? Nu, piemēram, uh, agrākajos uh, režīmos mēs nedrīkstējām uh, ieņemt vadošus amatus, mēs nedrīkst, bija tik ļoti daudz dažādu uh, ierobežojumu, bet Eiropa mūs neatbalstīja. Uh, mēs vēlamies uh, tagad jaunu sākumu. Mēs gribam citu pieeju. Protams, ka mums ir, jūs, um, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, jo jūsu valstīs uh, ir daudz lielāka pieredze un uh, lielāka zināšanas, plašāk zināšanas par to. Es strādāju ar cilvēktiesībām un rūpējos par šo jautājumu pēc revolūcijas, bet redzu, ka nav tādas īpašas komunikācijas un labas komunikācijas starp uh, musulmaņu uh, iestādēm uh, un uh, Eiropā. Tātad, nu, tas bija tas, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies, un pēdējais uh, runātājs uh, Viliki kungs, viņš ir iesniedzis uh, rakstveida jautājums, uh, bet ja jūs vēlaties, tad jā, lūdzu. Viliki kundze. Jā, paldies, paldies par uzaicinājumu. Es esmu fiziķe, informātiķe un Eiropas pilsone, un man ir divi ļoti svarīgi jautājumi. Tiesa, ka ir. Mm antidemokrātiski likumi, kā šāriats, kas ir iekļauts jaunajā konstitūcijā, kas tiek saukta par demokrātisku. Manā skatījumā šī metode nav saistāma ar demokrātiju nekādā veidā. Un uh, mans jautājums, kāpēc jaunās valdības locekļi, kas ir vairākumā islamisti. Nē, sadarbojas ar tām partijām, kas respektē demokrātiskas vērtības, un kāpēc nestrādā kopā ar šīm partijām, kas var, ar kurām sadarbība var sniegt pozitīvus rezultātus. Tas ir tāds ierosinājums no manas puses. Un man ir jautājums visiem šīs jaunās valdības locekļiem, kuras ir tās islamistu partijas, kas ievēro Eiropas vērtības un kā jūs vēlaties mm, strādāt ar mums pieši saistībā ar šīm partijām, kādas ir ekonomiskās un sociālās, uh, sociālai pasākumi, kuri tika pieņemti, lai uzlabotu, sabied, uzlabotu sabiedrības dzīves uh, apstākļi, jo pārsvarā te tiek, runa par, tiek runāts par to, kā saglabāt jūsu amatus un vai tas būtu demokrātiski vai de nedemokrātiski. Intervento, eh, signor... Paldies, pēdējais jautājums Barakān kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot jautājumu Elhadada kungam. Uh, Ja es pareizi jūs sapratu, tad jūs eh, teicāt, ka mums ir eh, ka jums ir jauna dzimstoša demokrātija un ka jums būtu nepieciešama mūsu palīdzība un ka jūs nesat, eh, ka ir grūti to īstenot, vai Arabu pasaulē nav gan daudz cilvēku tā, lai organizētu demokrātiju paši, cik jums ir daudz universitāšu. Jūs pats esat eh, doktors un ir simtiem miljonu ārābu, kas um, rietumos ASV studē. Pirms 20 grad, gadiem ārābu pasaulē nebija universitātes, tagad ir 20, 20 mērāmas universitāšu skaits. Un, um, nu, es pats sevi uzskatu par Eiropieti, vai jūs uh, pieņemtu, ka es ierodos pie jums Eģiptē un saku, kā balsot, kā organizēt, vai Arābu um, valstīs nav tāpat kā Kovietā, ka bija neatkarīgs parlaments, kas tika demokrātiski ievēlēts, vai Jordānijā nebija demokrātiskas vēlēšanas. Tiesa bija, mm, eh, grūtības bija, korupcija, kas mm, sagrāva sistēmu, bet eh, bet uh, to stiprināja arī no ārvalstu puses, un es vēlētos tā, lai jūs pārskatītu savu apziņu, un varbūt jūs no musulmaņu brālības jūs nepiedalījāties cīņā, ko veda eģiptieši advokāti, asociāciju pārstāvi, uh, strādnieki, kas uh, iestājās pret Mubaraka režīmu, un jūs to visu aizmirstat, un tagad jūs man sakāt, pa, mums sakāt, palīdziet mums e, uh, iz, ievies demokrātiju. Es domāju, ka tas ir visai spēcīgi teikts no jūsu puses, un eh, Mārokas ministrs šajā rītā runāja par mm, sacelšanos arābu pasaulē, tamdēļ, ka mm, bija mm, bāts vēl, bija šī spēcīgā vēlēšanās, un es šā, šīs lietas tik labi nemaz neizprotu, tāpēc lūdzu paskaidrojiet, mans runāšanas laiks ir beidzies. Paldies! Grazie, abbiamo terminato questa Paldies! Mēs uh, tagad esam noslēguši pirmo uh, posmu, pirmo ciklu, un es vēlējos uzdot arī no savas puses jautājumus tā, lai katrs no jums varētu atbildēt. Kādā brīdī Eiropieši redzēja karābu pasaulē. Ka es skatīju arābu pasauli kā tādu, kur ir viendabīga, bet mēs redzam, ka atšķirības ir, un es godīgi varu teikt, ka no dienvidu krasta arī ir nespēja saskatīt eh, dažādību, kāda pastāv Eiropas sabiedrībā, un ja mums tas neizdodas, tad šī pastāvošā neusticība nevarēs tikt izskaust, un mēs nevarēsim mm, celt uz šī ceļa labāku mūsu attiecību mm, ceļu, un uh, šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Tagad es došu piecas minūtes katram no jums, lai sniegtu atbildi. For, for Liels paldies par jautājumiem. Galvenokārt uh, pievērsīšos uh, Sahāras konfliktam. Mums ir zināma pieredze ar to, ka Eiropas parlaments ir apmeklējis Sahāru, piemēram, 2009. gadā tika izveidota faktu izpētes komisija, kas apmeklē šo Sahāras reģionu un tikās ar dažādu pušu pārstāvjiem, bet pagājušā gada martā notikušais neatspūguļo vispārīgo politiku problēma, kas mums ir, saistās ar šo vizīšu koordinēšanu starp Marokas parlamentu un Eiropas parlamentu. Šobrīd, kad es te runāju jūsu priekšā ar eh, dažiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas bija eh, Sahārā, un pat eh, tad, ja jūs apmeklējat dažādas uh, lapas. Nu, es, piemēram, apskatīju dažu Eiropas uh, parlamenta deputātu fotogrāfijas, kas šobrīd ir Sahārā. Mēs ievērām atvērtu durvju politiku. Pagājušajā gadā Sahāru apmeklēja 22 delegācijas, un tas ir daudz. Viena no tām, vienā no tām bija žurnālisti no dažādām rietumu valstīm, un arī starptautiskā sieviešu plašsadz... starptautiska sieviešu plašsaziņas um, līdzekļu nodibinājums. Mēs saprotam, ka ir problēmas, un mēs mēģinam tās atrisināt. Ekonomiskā uh, un sociālā, kā arī vidas uh, lieta padoma šobrīd strādā pie jauna Sahāra attīstības modeļa izstrādes. Pēdējo gadu laikā mēs esam ieguldījuši aptuveni 9 miljonus dirhamu nabadzības apkarošanā un eh, nodarbības veicināšanā mm, Sahārā. Piemēram, Sahārā ir fosbukra atradnes. Un mēs uh, veicam investīcijas, lai šīs atradnes tiktu saglabātas un lai varētu tikt nodrošinātas darba vietas uh, vietējiem iedzīvotājiem. Uh, Veicot uh, pētījumus, mēs esam aicinājuši žurnālistus un zinātniekus uzraudzīt dabīgo iz, dabas izrakteņu ieguvi Sahārā un to, kādu ietekmi tas atstāj uz reģionu. Un, piemēram, viens piemērs, ko jūs dzērat? Ūdeni 95%, uh, elektrība 93%. 1975. gadā nabadzība Sahārā skāra 29%, šobrīd mazāk nekā 7%. Mēs eh, būvējam infrastruktūru, ceļam piecas lidostas, eh, ostas, ieguldam zivsaimniecībām. Un jūs varat apmeklēt Sahāru. Jā, pagātnē, jā, pagātnē šis tas ir noticis, tomēr nevajadzētu izlikties uh, nemanām vispārējo attīstības tendences. Mēs no Eiropas uh, parlamenta deputātiem daudzkārt esam dzirdējuši kritiku, bet mūsu politika ir veidot konstruktīvu dialogu. Tā ir mūsu politika, un jūs visi esat laipni aicināti, ja vēlaties apmeklēt Māroku. Uh, Marokas dienvidus un paši paraudzīties, kas tur notiek, kādas investīcijas tiek veiktas uh, cilvēces uh, attīstība, attīstībā un risinot problēmas. Ekonomikas un sociālo lietu padomu strādā. Mēs zinām, ka ir problēmas. Sahārā ir 80 vietējās eh, pašla, pašvaldības un vairāk nekā 1300 vietējo pašvaldības deputāti pārauga jaunos attīstības projektus. Viņiem ir tiesības iepazīties ar mūsu politiku, kas eh, saistās ar fosfātiem, dabīgiem, dab, dabas izrakteņiem, zilsēmniecības attīstības plāniem, bet uh, šie resursi nav pietiekami, lai atrisinātu ekonomiskās a, problēmas Saharā. Mēs a, veidojam tādu politiku, ka a, visas Sahāras daļas gūst labumu no derīgajiem izrakteņiem. Mēs esam sagatavojuši likumdošanas projektu par tiesībām streikot. Uh, bet praksē neviens nav pret to. Valdība publiski ir sacījusi, ka šīs tiesības ir iespējams īstenot. Pagājušajā gadā 335 streiki ir notikuši, un uh, tas ir pieaugums salīdzinājumā. Uh, samazinājums salīdzinājumā ar 2011. gadu, bet tie notiek. Uh, Mēs veidojam dialogu ar sociāliem partneriem un arotbiedrībām, un tas mums ļāvis, eh, ir ļāvis izvairīties un atrisināt daudzas problēmas, ne tikai likumdošanas līmenī, bet arī citās jomās, kas vērstas uz ekonomikas un sociālo problēmu risināšanu. Es minēšu vienu piemēru. Mēs, piemēram, sniedzam veselības pakalpojumus eh, Marokas nabadzīgiem iedzīvotājiem. Aptuveni 8,5 miljoniem marokāņu tagad ir tiesības izmantot jaunu sistēmu, kas tiem ļauj risināt veselības problēmas. Paldies! Paldies! Paldies. Tagad vārds Feržānī kungam. Uh, I... Paldies! Es domāju, ka sākšu ar tiesu sistēmas neatkarības jautājumu, kurš uh, varu šobrīd teikt uh, godīgi. Mēs uh, neprasām lai valdība iejauktos eh, tiesu sistēmas neatkarības nodrošināšanā. Mēs eh, aicinām pašus tiesnešus un it īpaši tos, kuri prasa tiesu sistēmas neatkarību, sagatavot visaptverošu reformu. Eh, formu, jo ir ļoti daudz dažādu tiesu modeļu un sistēmu, kas varētu aizsargāt pilsoņus, ja kaut ko nepreiz dara tiesnesis. Mēs nenomainījām vecā režīma tiesnešus. Daudzi no tiem bija instrumenti vecā režīma rokās, kas palīdz īstenot korupciju un citas lietas. 82 tiesneši ir atlaisti un uh, komisijā, kas uh, vada šos procesus, ir pieci vecākie tiesneši. Pat tad, ja viņi bija pieļāvuši pārkāpumus, uh, šie tiesneši netika tiesāti. Viņiem tika teikts, uh, jā, jums būs uh, jādodas priekšlaicīgā pensijā. Un bija arī citas tiesas, uz kurām viņi varēja doties, ja viņi nebija citi tiesu resursi, kur viņi varēja, resori, kur viņi varēja doties, ja nebija laimīgi apmierināti ar notiekošo. Mēs vēlamies modeli, kas var aizsargāt cilvēkus, jā. Ir kaut kādi pārkāpumi. Un starp citu, Tunisijā šobrīd ir liela problēma ar uzņēmē, uzņēmē kopienu. Uh, Mums ir eh, izmeklēšanas tiesneša sistēma, eh, un praksē šis izmeklēšanas eh, tiesnesis ir vienīgais, kurš var traktēt likumu, kā viņam patīk. Un nav iespējas pārsūdzēt viņa lēmums vai, vai sūdzēt viņu tiesā, ja viņš ir prasījis kukuļus vai pieļāvis citus pārkāpumus. Šajā zālē ir cilvēki, kas eh, nāk no Tunisijas, eh, kas ir uzņēmēji, un viņi zina, ka eh, paiet viens gads, otrs gads, un joprojām nekas nenotiek. Lai nodrošinātu pilnu tiesu sistēmas neatkarību, manuprāt, nav tādas cīņas, bet pastāv asociācija, kas nepārstāv visus, tomēr vienlaikus eh, mums eh, ir viņos jāieklausās. Mums eh, ir jāpieņem tas. Mēs nestrīdamies par to, ka tiesa neatkarība ir vajadzīga. Tas ir nepieciešams jebkurā demokrātijā, tomēr mums ir jāizvēlas pareizā sistēma, jo mēs redzam, piemēram, pat uh, Rumānijā, kas notika. Tad, kad kaut kas tika izdarīts nepareizi, tad ilgtermiņā atklājās problēmas, un tāpēc mums ir jāizdara pareizā izvēle, nepieļaujot valdības iejaukšanos šajos jautājumos tik tā par tiesu varu. Bet, ja mēs runājam par demokrātiju, demokrātiskiem procesiem, tad uh, pārmetumi, ka mēs iegūstam varu apšaubāmā veidā, demokrātiskā vai nede nedemokrātiskā, manuprāt, nav akceptējami. Ja jums ir šādi pierādījumi, tad mēs esam gatavi tos uzklausīt. Ik viens varēja redzēt, ka vēlēšanas Tunisijā bija caurskatāms, un es te runāju par Tunisiju. Ir svarīgi saprast vēl vienu lietu Mēģiniet iejusties mūsu ādā, un mums varbūt ir jā, jāmācās iejusties jūsu ādā, lai mēs varētu sazināties. Mums nav jādarina jūsu domas vai idejas. Mēs esam gatavi klausīties. Mums nav nekāda problēma ar demokrātiju. Tas ir rietuma produkts, kuru mēs vēlamies pārņemt. Tomēr vienlaikus mēs nevaram pieņemt dažas lietas, kas patiešām iznīcinātu mūsu vērtību sistēmu un mūsu uh, uzskatu sistēmas uh, ievērošanu. Piemēram, viena no šīm lietām ir baznīcas vieta sabiedrībā. Par to netiek uh, uzdoti jautājumi, jo tas tā notiek jau ilgu laiku, bet bet mēs nevaram samierināties, piemēram, to, ja kāds aizvaino mūsu pravieti. Ja e, kāds uh, veids seksuālas darbības vidū, piemēram, vai tās būtu heteroseksuāls vai citādi, tad tās tomēr ir lietas, kas ir privātas. Jūs redzējāt, kas notika Francijā. Uh, Uh, saistībā ar uh, geju laulībām. Mm, tur bija jāveic ļoti smags darbs. Es neieslīgšu detaļās. Mm, starp mums ir atšķirības, un mums vienam otru ir jāciena. Paldies! Paldies, sirsnieks, paldies! Tagad Elhadad kungs 5 uh, minūtes mēģiniet lūdzies, iekļauties. Labi, mēģināšu darīt visu, ko varu un atbildēt uz jautājumiem secīgi. Pirmais jautājums Jūs uzdevāt jautājumu par šārijātu un to saistību ar tiesu sistēmu un tam līdzīgi. Šārijāta sistēma Eģiptes konstitūcijā ir paredzēta kopš 1971. gada, tomēr uh, tiesu sistēmai būtu jāatbilstam. Manuprāt, uh, kāda tad ir problēma rietumu pasaulē saprast, uh, ko nozīmē šārijāts. Mēģināšu atbildēt. Šārijāts ir tie centieni, kas eh, musulmaņiem ir jāveic saskaņā ar eh, Korānu un eh, pravieša vārdiem. Un nu, tur ir divi mainīgie - laiks un vieta. Laiks. Piemēram, tas, kas darbojās pirms uh, 200 gadiem, šodien varbūt nedarbosies, un tas, kas darbojās vienā valstī, nedarbosies citur. Un tie ir tie mainīgie. Cik uh, Daudzi atbalsta šāriatu, 80%. Valdība, ekonomika, politiskās pārtījas. Ir daudz lietu, kur šāriatam nav nekāds nozīmes, kur ir runa par vērtībām, kur jūs, par, kur jūs piedāvājat jaunas atziņas, kas piedāvā parlamentāriešiem, likumdevējiem, uh, veidot jaunu šāriata interpretāciju. Tāda ir mūsu izpratne par šāriata. Otrakārt, jūs pieminējāt minoritāšu tiesības, protams, visu cieņu. Minoritātēm mēs tā nenošķiram, bet jūs pieminējāt atsevišķu incidentu. Jums jāpatur prātā, ka mēs esam mantojuši 7 miljonus īrēģu lielu birokrātiju, kas ir pilnībā kom korumpēta. Uh, un kas uh, <clears throat> ir mantot no faktiski neizdevušās valsts. Pašlaik mēs uh, mēģinam iznī, sasmalcināt uh, Mubarak administrācijas faksus un vēstules. Es runāju tikai par Ēģipti, ne, ne par citām valstīm. Uh, doma par to, ka Eģiptē varētu būvēt uh, baznīcas, uh, ir ļoti sena. Um, agrāk atļaujas tam izsniedza prezidenta Mubaraka birojas. Un ko tad mēs esam paredzējuši konstitūcijā? Izpilda biroja, izpildu komitejai vairs nav uh, pilnvaru izsniegt šādu baznīcu celšanas atļaujas. Mēs eh, savu modeli pašlaik balstam tieši tāpat, kā tas notiek Lielbritānijā. To dara pavisam citas struktūras. Un uh, valsts eh, tajā vispār neiejaucas, to dara tikai pilsētu vidas plānošanas uh, speciālisti. Ja vairums uh, pašreizējo reformu un uh, likumu došanu, likumu Es atbalstu, es piedaru atzimšanas grupai musulmaņu brālībā, un mēs uh, sniedzam ieteikumus prezidentam un parlamentam, kuri balstās uz paraugu praksi no citām valstīm. Tālāk mēs uh, uzskatām, ka uh, demokrāti ir islāma integrāla sastāvdaļa, jo mēs balstāmies uz šīm vērtībām, mēs patiesībā dodam priekšroku parlamentārai sistēmai, tomēr pēc eh, citu pārtīju priekšlikumu mēs pakļāvāmies viņu prasībām, mm, izveidojām jauktu sistēmu. Šīm partijām, visas partijas ir jaunas, nevienai nav lielas eh, pieredzes, un visas mācās. Otrais jautājuma kopums. Jūs uh, prasījāt mums nodrošināt informāciju un pieminējāt arī plašsaziņas līdzekļus. Kad es runāju par mēdījiem, es runāju par Ēģiptes mēdījiem. Es labi zinu mēdīju industriju, zinu, kā strādā žurnālisti, un uh, es uh, runāju par faktiem, par saviem vērtējumiem nevajag visu balstīt uh, tikai uz uh, uh, ziņām un tam līdzīgi šajās uh, ir iespējams taču iegūt informāciju arī no zinātniekiem, pētniekiem, un uh, mēs redzam, ka daudzi mēdī nemaz nelaiž cauri visas viedokļas, ko var darīt, var izmantot sociālos mēdījus, kas tagad ir sākuši dominēt. Uh, Twitter, Facebook. Šie mediji netiek uh, kontrolēti, bet uh, citiem mēdījiem ir īpašnieki, strateģiskas alianses un tam līdzīgi. Tālākie jautājumi. Visām Eģiptes uh, organizācijām politika ir jauna lieta, mēs to zinām. Un politika nesniedz ieņēmums vairumam no mums. Tomēr pat šajās organizācijās ir cilvēki, kas uh, mēģina veidot uh, sazvērstības teorijas. Daudzi ļoti labi pazīst uh, rietumus, daudzi no mums ir izglītojušies rietumos. Un tie ir tie cilvēki, kurus es pieminēju savā runā, kas var būt uh, pārmaiņu lāpneši, kas var veidot šo uz, uzticības tiltus. Bet šķiet, ka es esmu pārsniedzis atvēlēto laiku un Atvainojos, trešais jautājuma bloks, kuru minēja eh, sieviete šeit pretī. Manuprāt, gandrīz simts no jū, procentu no jūsu sniegtās informācijas bija nepareizi. Ceturtais jautājums. Vai mēs uh, pazīstam ārābu pasauli? Jā, mēs uh, zinām to, bet uh, problēma ir tas, ka neviens Eģiptē nevēlas saistīties ar musulmaņu brātīm. Mēs nerēķinām, cik daudzi mūs uh, atbalsta, citi to dara. Un jebkurā gadījumā, kad mēs uh, runājam par uh, ministriju mm, pārmaiņām valdībām, mēs ar viņiem runājam. Otrakārt. Uh, pašlaik runa par birokrātiskām zināšanām. Tās galvenokārt ir Eiropā. Un treškārt mēs cīnāmies ar milzīgu dezinformāciju. Mums ir ļoti daudz kontaktu Eģiptē, un Pēdējo 25 gadu laikā mēs esam runājuši ar universitātēm, strādniekiem, pilnīgi visiem slāņiem. Un visbeidzot, par labākām attiecībām es pilnībā piekrītu. Ir dziļi iesakņojušies stereotipi ārābu pasaulē, kas balstās uz konservatīvismu kultūrā. Uh, Musulmaņu brālība nav liberāla organizācija. 80% no mums ir konservatīvi, bet tad tiešām jums ir jāsaprot, ar ko jūs runājat. Paldies! Jums tagad būs jāveic apkopējums. Izteikšos pavisam īsi, kā jau tika prasīts, un to ir īsti īs, grūti izdarīt pēc tik piesātinātas sarunas. Tika pieminēts, ka ir. Um,